Good afternoon, ladies and gentlemen. Labdien, dāmas un kungi, kolēģi. Es uh, uh vēlos atklāt šīs dienas uh, uh, sanāksmi. Mums ir pieejams tulkojums vairāk valodās nekā zālē deputātu. Šī ir pirmdienas pēcpusdiena un uh, dažiem kolēģiem nav tik viegli šurp atbraukt un ceram, ka tāpat kā iepriekšējās reizēs kolēģi vēl ieradīsies sēdes gaitā. Un divi īsi komentāri, tātad par valodām jau es teicu, otrs komentārs par dokumentiem, tie ir izsūtīti, bet nav zālē pieejami. Un uh, Tāpat varat sekot arī sēdes pārraidē internetā, Eiroparl uh, vietnē. Tālāk vai ir kādi komentāri par paredzēto darbu kārtību, ja tādu nav, tad tā ir apstiprināta. Otrais punkts ir iepriekšējo sēžu protokola apstiprināšana, tie ir izsūtīti, ja nav iebildumi pret protokoliem, tie ir apstiprināti. Uh, Tālāk, eh, trešais punkts - publiska uzklausīšana, naudas atmazgāšana, izvairīšanās no nodokļu eh, samaksas eh, jautājumi, kas saistīti ar normu izpildi un kā ir iespējams kontrolēt uh, to izpildi, kāda ir šobrīdējā situācija. Esam sadalījuši uzklausīšanu divās daļās. Vispirms uzklausīsim Eiropas iestāžu pārstāvjus. Gribu sveikt Giovanni Kessleru, kas ir Olafa eh, ģenerāldirektors Simons Triondē, Eiropola eh, pārstāvis un FIU net eh, pārstāvis un kā Klaus Maiers Kabri, Eirojust kolēģa, kolēģijas eh, pārstāvis no Vācijas. Sveicam visus mūsu viesus un vēl trīs komentāri pirms uh, sākam. Uh, uzklausīšana. Tātad šī ir ceturtā uzklausīšana. Mēs uh, veidojam savu viedokli un gatavojam pirmo darba dokumentu. Mēs esam jau runājuši ar žurnālistiem un par starptautiskiem standartiem, un šobrīd mēs vēlamies labāk uzzināt, kāda ir atsevišķo uzraudzības iestāžu loma uh, saskaņā ar Eiropas Savienības uh, tiesību aktiem uh, cīņā pret uh, naudas atmazgāšanu un krāpšanos nodokļu jomā. Un mēs izvērtēsim arī, kādi pasākumi ir uh, nepieciešami, lai trešās un ceturtās uh, naudas atmazgāšanas direktīvas normas labāk ja pārņemtu likumdošana, u, ņemot vērā mūsu rit, mums pieejamos Panamas dokumentus. Tāpēc svarīgs punkts ir mēs arī beigās izdarīsim secinājumus par ieteikumiem attiecībā uz mūsu pašu darbību. Kā jau es teicu, ir um, divi divas daļas - uzklausīšanas eh, daļas. Nu, pirmā daļa tā tad ir, eh, mēs uzklausām starp tā Eiropas Savienības institūciju pārstāvis, un otrajā daļā mēs uzklausīsim nacionālo iestāžu pārstāvi viedokli. Vēl vēlos piebilst, pirmkārt, mēs esam arī aicinājuši uh, fi, finanšu uh, Financial Action Task Force, tātad finanšu rīcības darba grupu, tā ir starp uh, valdību uh, grupa, Uh, kura novēro, kā tiek īstenota cīņa pret naudas atmazgāšanu un terorisma finansēšanu. Diemžēl neviens šīs uh, grupas pārstāvis pie mums joprojām uz uzklausīšanu nav ieradies, un es esmu nosūtījis vēstuli šīs organizācijas vadītājam, uh, uzaicinot pārstāvi uz mūsu uh, kādu no turpmākām uzklausīšanām. Tas ir svarīgi tādēļ, ka komisija savos uh, uh, priekšlikumos arī atsaucas uz šīs organizācijas uh, darbu un priekšlikumiem. Otrakārt, esam uzaicinājuši arī Zviedrijas uzraudzības iestādes finanses inspekcijas pārstāvis piedalīties mūsu uzklausīšanās mēs esam saņēmuši informāciju, ka finanšu inspekcija uh, Zviedrijā ir izveidojusi savu izmeklēšanas uh, komisiju Zviedrijas uh, parlamentā, un viņi vēlas vispirms pabeigt uh, paši savu izmeklējumu pirms Um, viņi būtu gatavi mums sniegt informāciju. Viņi nevar sniegt Eiropas parlamentam informāciju pirms šī informācija ir sniegta Zviedrijas parlamentam. Traš, treškārt, esam uzaicinājuši arī Dānijas uh, nodokļu iestādes, uh, jo šī Dānijas iestādes ir 29. Uh, septembrī uh, nopirkuši uh, kompaktu disku ar, ar uh, datiem par 500-600 Dānijas nodokļu maksātājiem par aptuveni 800 uh, tūkstošiem eiro. Un esam saņēmuši atbildi no Dānijas iestādes, ka viņi pirms izmeklēšanas pabeigšanas arī nevar mums sniegt informāciju un mēs turpinām darbu, lai uzaicinātu citu iestāžu pārstāvis un cerams, ka tas mums izdosies. Un tagad vēlos vēlreiz sveikt mūsu trīs viesus - Giovanni Kesslers, Olaf ģenerāldirektors kopš 2011. gada. Kesslera kungs ir bijis uh, uh, Itālijā prokurors pirms uh, viņš ir sācis darbu Olafa. Viņš ir arī parlamentā pazīstams, jo mums ir bijušas daudzkārt debats ar viņa piedalīšanos. Tālāk vēl, vēlos sveikt Simonu Riondē no Francijas. Viņš ir uh, Eiropola pārstāvis un uh, Klaus Maiers Kābri ir kolēģis no Vācijas, viņš uh, pārstāv Vāciju Eirojust kolēģijā. Uh, mūsu viesi ir saņēmuši iepriekš jautājumus, snieguši tiem atbildes. Šie dokumenti ir pieejami mūsu komitejas locekļiem. Uh, diemžēl mums ir nedaudz šis tulkošanas darbs Uh, iekavējies, jo uh, svē, piekdienas uh, Bēļģijā bija brīvdienas. Tā katram runātājām būs desmit minūtes vārds ievadrunai, ja un pēc tam deputāti uzdos jautājumus un jautājumam un atbildē katram ir paredzēta 5 minūtes. Tagad vārds Kesler kungam. Paldies, un paldies eh, godātajiem Eiropas parlamenta deputātajiem. Paldies, ka uzaicinājāt man uz šo publisko uzklausīšanu. Es eh, vēlētos jūs īsos vārdos iepazīstināt ar Olaf darbu, proti, kā Olaf ir strādājis pie Panamas dokumentiem, un pēc tam nedaudz pieskaršos arī pie dažādiem politikas ideju priekšlikumiem par to, ko mēs grasamies darīt turpmāk. Kā jau ziniet, Olaf eh, izpēta um, nodokļu šmaukšanos un visus aspektus, kas liekas aizdomīgi saistībā ar Eiropas Savienības naudām, kā arī uh, Eiropas institūciju darbu un Eiropas institūcijās strādājošo darbu. Tas ir mūsu izmeklēšanas darbs, un, protams, mēs strādājam arī pie tā, lai palīdzētu izstrādāt Eiropas Savienības līmeņu politiku nodokļu um, izvairīšanās apkarošanai. Par mūsu izmeklēšanas darbu runājot, Olaf eh, galvenokārt izmanto publiski pieejamo informāciju. Pēdējos gados esam eh, izmeklējuši ļoti daudzas lietas, izmantojot dažādus instrumentus un analizējot šo informāciju. Uh, kad eh, Panamas dokumenti kļuva publiskoti, Olaf eh, analizējošā nodaļa uzreiz saprata, ka šie dokumenti no nodokļu izvairīšanās viedokļa raugoties ir ļoti interesanti. Tāpēc 2016. gada 9. maijā tikko bija pieejami Panamas dokumentu dati, Olaf lejupielādēja Panamas dokumentu publisko databāzi, un tajā bija gandrīz 430 tūkstoši vienību vai vārdu nosaukumu, tātad gan uzņēmumu, gan fizisku personu vārdi. Tālāk. Mēs rīkojāmies sekojoši. Pārbaudījām, vai e, šīs trīs kategorijas jau kādā veidā ir saistīts ar offshore uzņēmumiem, ar tiem, kur ir norādīti Panamas dokumentos. Mēs esam to sadalījuši trīs kategorijās. Pirmā kategorija - Eiropas Savienības institūciju darbinieki un e, deputāti. Otrais e, eksperti, kuri ir snieguši e, savus padomus dažādos Eiropas Savienības projektos un arī dažādu e, finansējumu saņēmēju. Un trešā kategorija tie ir cilvēki, kuri Olafam ir jau pazīstami, kuru vārdu parādās vai nu jau slēgtajās izmeklēšanās vai e, notiekošās izmeklēšanās. Mazliet sīkāk vēl pakavējušos pie šīm trīs kategorijām, bet eh, konkrētāk mēs pārbaudījām, vai 430 tūkstoši fizisku vai juridisku personu vārdi, kas parādās Panamas dokumentos, vai šīs vienības jau kādā veidā ietilps šajā, šajās trīs kategorijās. Tātad mēs pārbaudījām vai šo 430 tūkstošu vidū bija Eiropas Savienības institūcijās strādājošie vai eiro deputāti. Mēs e, mūsu sistēmās ievadījām Eiropas Savienības ierēģņu vai e, darbinieku vārdu, ievadījām arī komisāru vārdus iepriekšējo vai patreiz eh, posteņus ieņemošo komisāru vārdus, direktoru, ģenerāla direktoru vārdus, visu aģentūru vadošo speciālistu vārdus, visu Eiroparlamenta deputātu vārdus. <clears throat> Tātad 810, eh, es zinu, ka jūs esat mazāk nekā 810. Tā tad mēs ievadījām visus datus, kas ir pieejama publiski. Un tad mēs e, ievadījām arī Eiropas institūcijās strādājošo vārdus, to vārdus, kuru postenis tiek uzskatīts par e, augsta riska. Tātad e, to strādājošo vārdus, ierēģu vārdus, kuriem ir ļoti delikāta administratīvā vieta. Visu šos vārdus mēs pārbaudījām, vai kāds no šo kategoriju vārdiem parādās starp 430 tūkstošiem vārdu, kas ir Panamas dokumentos. Otrs datu kopums, kuru pārbaudījām, ir eksperti, padomdevēji, kuri uh, ir e, darbojušies dažādos Eiropas Savienības projektos vai ir bijuši Eiropas finansējuma saņēmēji. Kā jau es teicu, fizisks vai juridisks personas, kuras e, ir parādījušās Olaf izmeklēšanā, kuru vārdi ir parādījušies Olaf izmeklēšanā. Mēs e, vēlamies izvairīties no ne tikai Eiropas Savienības budžeta ļaunprātīgas izmantošanas, bet arī, lai norādītu varbūt vājos punktus Eiropas Savienības dažādās, Eiropas komisijas dažādās programmās. Vispārēji runājot, Olaf izskatīja 40 tūkstoši fizisku un juridisku vārdu saistība ar Panamas dokumentiem. Un pār par 50% no šiem 40 tūkstošiem juridisko vai fizisko vārdu bija tieši no trešās kategorijas, tātad eh, tie bija vārdi, kuri parādās tādā vai citādā sakarībā jau slēgtajās vai notiekošajās Olaf izmeklēšanās. Tātad eh, mēs pārbaudījām vai šo 430 tūkstošu fizisko un juridisko personu vidū ir kāds no mūsu sagrupētajiem 40 tūkstošiem. Kā jau es teicu, vairums tad bija jau Olafam zināmi. Viegli šis uzdevums nebija. Um, pirmās desmit dienas mēs vienkārši vētījām datus, Ko es ar to domāju? Olaf eh, darbinieki vēlējās tā kā salikt kopā datus to pareizumu. Piemēram, ja kāds vārds tiek rakstīts kirilicā, tad tā pārnesums uz latīņu alfabētu varbūt nevienmēr atbilst dažādās datubāzēs. Un 40 tūkstoši fizisko vai juridisko personu vārdu, tika ievadīti īpašā datubāzē, un eh, mēs mēģinājām rast un saredzēt eh, automātiskas rakstības, varbūt variācijas, un rezultāts bija tāds, ka tikai 70 bija atbilstību. Tātad mēs 40 vārdus pārbaudījām, un 17 bija sakrit, sakrītošu vārdu. Tātad šis skaitlis ir ļoti zems, salīdzinot ar, tos, ar to vārdu gūzmu, kurus mēs pārbaudījām. Un tas, mūsuprāt, tas ir kompliments Eiropas Savienības institūcijām. Lielākoties Šie vārdi, kas parādījās Panamas dokumentos, jau Olafam bija zināmi pirms eh, Panamas dokumentu nopublicēšanas, kā jau es teicu, 50% no juridiskajām vai fiziskajām personām, kuru vārds parādījās Panamas dokumentos, mums jau bija zināmi. Tāpēc Balstoties uz eh, mūsu izvērsto analīzi un balstoties uz eh, papildu informāciju, kas bija pieejama saistībā ar Panamas dokumentiem, bet ne tikai. Olaf ir uzsācis četras izmeklēšanas. Un eh, to jau es rakstīju savās rakstiskajās atbildēs uz komitejas deputātu jautājumiem. Uh, Es nevaru runāt par šīm izmeklēšanām, jo tā ir konfidenciāla info informācija, bet vēlējos piebilst, ka Olaf izmeklēšanā tas nenozīmē, ka šie cilvēki ir vainīgi. Atcerēsimies, ka nevainības prezumpcija ir svēciedziens. Un tomēr mums ir pieejams niecīgs informācijas daudzums. 19. maijā publiskotā informācija, tātad salīdzinot ar Panamas dokumentos parādījušamies datiem, mēs varam pārbaudīt tikai aizberga redzamo daļu. daļu. Ir pāri par 11 miljoniem papildu pierādījumu, papildus dokumentu, kuri nav vēl publiskoti, Un šajos dokumentos, tātad šie dokumenti nav pieejami mums, un cik man zināms, nav pieejami nevienam. Tātad šajos dokumentos ir gan banku dati, gan pārvedumi, gan ēpasti. Tātad da, tā kā vārdu tur vairs nav, bet tā ir papildu informācija, kas varētu mums šķist interesanta bet eh, šie dokumenti mums vēl nav pieejami. Tas bija par Olaf darbu. Tagad eh, priekšsēdētāja kungs burtiski pusminūtītē vēlētos pieskarties politikas veidošanas jomai. Jūs ziniet, ka Eiropas institūcijas pavisam nesen 15. gadā pieņēma eh, naudas atmazgāšanas, apkarošanas likumdošanu, un nolūks ir nodrošināt pilnīgu naudas pārvedumu caurskatāmību. Pēc teroristu uzbrukumiem Parīzē komisija pieņēma lēmumu, ka visām valstīm šī direktīva ir jātransponē nacionālajā likumdošanā līdz 16. gada beigām. Uh, Tātad šī direktīva lielā mērā mums palīdzēs strādāt. 16. gada jūlijā komisija nāca klajā ar grozījumiem šās direktīvas darbības uzlabošanai, un Eiropas Savienības finanšu izmeklēšanas e, nodaļa arī vēlas sadarboties ar atbildīgajām iestādēm. Tādējādi visi maksājumu reģistri dalību valstīm ir jāizveido centrāla datu datu apkopošanas sistēma, kas automātiski apkopo šos datus. Tas mūsu darbu lielā mērā atvieglotu. E, tomēr vēlētos piebilst, ka šī rīcība ir ārkārtīgi svarīga, tomēr e, efekts ir pietiekami ierobežots. Protams, ir ļoti svarīgi dalīties ar uh, finanšu informāciju, gan tāpēc, lai apkarot naudas apka, apmazgāšanu, gan tāpēc, lai cīnītos pret terorismu. Bet vienlīdz svarīgi ir e, šo informāciju padarīt e, pieejamu arī cīnoties pret organizēto noziedzību un e, izvairīšanos no nodokļu maksāšanas. Ja jūs vēlaties izveidot Nacionālu banku kontu reģistru, tad tam ir jābūt pieejamam un viegli lietojamam ne tikai izmeklēšanas iestādēm, bet arī visām Eiropas Savienības izpilda aģentūrām, kurām šie dati būtu adekvāti. Vēl bez tam šiem datiem būtu jābūt pieejamiem visām uh, tām iestādēm, kuras izmeklē ekonomiskos noziegumus. Kāpēc mēs nodalām, teiksim, korupciju no naudas atmazgāšanas? Tātad viss tas ir sadalīts pa mazam gabaliņam, bet eh, vai tad šāda nodalījuma ieviešana nav mākslīga un plastmasīga? Tas viss ir savā starpā saistīts - terorisms, naudas atmazgāšana, izvairīšanās no nodokļiem bieži vien ir ārkārtīgi grūti pateikt, kas ir izvairīšanās no nodokļiem, kas ir nodokļu krāpniecība un kas jau ir um, naudas atmazgāšana. Tā tad nav jau tā, ka tikai terorisms vien ir viena nozara un tā tālāk. Es domāju, ka e, tas ir ļoti svarīgi, to attiecināt uz visiem ekonomiskajiem noziegumiem. Paldies! Eh, Paldies, Kesler kungs! Jūs ļoti izsmeļoši pastāstījāt par to, ko Olafs ir uh, paveicis, un pašreizie rezultāti skaitļuliskā izteiksmē nav tik pārliecinoši, bet, nu, mēs uzdosim uh, turpmāk jautājumus jau vēl. Un tagad vārds Simonam Riondē, kurš pārstāv Eiropolu. Lūdzu godātais priekšsēdētāji, godātie deputāti, paldies, ka uzaicinājāt Eiropolu šo uzklausīšanu. 2016. gada 1. aprīlī starptautiskais žurnālistu konsorcijas informēja par to, ka no juridiskās firmas uh, Fonsa Monseka ir nopirkt nopludināti 11,5 miljoni dokumentu par laiku no 2077. līdz 2015. gadām. Uh, un tālāk šie dokumenti ir pazīstami kā Panamas dokumenti. 9. maijā uh, šis konsors valstīs eh, darīja publiski pieejamu datubāzi par 320 tūkstošu uzņēmumiem eh, saistībā ar Panamas dokumentiem un arī ar offshore leaks dokumentiem. Tātad šos dokumentus var ne tikai apskatīt šajā datubāzē, bet arī lejup ielādēt. Un tagad eh, tā ir pazīstama kā Panamas dokumentu datubāze. bāze. Uh, uh, nav īsti skaidra šo dokumentu izcelsme un uh, tiek, tika izmantoti arī Mosāk uh, Fonsekas uh, iekšēji administratīvie dokumenti ir uh, veikta daļēja analīze jo iepriekš publiskotie um, dati nav atrodami datubāzē, līdz ar to rodas jautājumi par reāli pieejamo dokumentu apjomu, tāpat par uh, banku uh, kontiem un citiem komunikācijas dokumentiem. Tomēr Eiropol uh, lejup ielādēja šo datubāzi un veica pārbaudes. To rezultāti ir šādi. Uh, 3400 eh, iespējamas atbilstības ir izsūtīti dati katrai valstī atsevišķi, kurai ir jāapstiprina šis atbilstības eh, ekonomiskie eh, noziegumi veidoja lielu īpatsvaru šajā atbildībā 1722, tālāk par citās daudz bazēs antīku un uh, otrā lielākā atbilstība bija Austrum Eiropas noziedzības apgadī, ap, apkarošanas tīklām 516 gadījumos, un iespējams, ka viņi vairāk izmantoja šo juridisko firmu. Tālāk, uh, Hydra Contact Points nodarbojas ar starptautiskā terorisma apkarošanu un tūkst bija 160 atbildības. Tālāk offshore uzņēmumu uh, patiesi labuma guvēji e, ir jānoskaidro, jo šeit ir runa ne tikai par PVN krāpšanos, bet arī par uh, Uh, terorisma finansēm, kibernoziegumiem un uh, citiem uh, smagiem noziegumiem. Apvienotajā karalīstē bija lielākais atbilstības skaits 1377 gadījumi, bet varbūt arī, ka tie sniedz vairāk informāciju kontaktpunktiem. Tāpēc pat uh, Lietuvā lielais atbildības ska, atbilstības skaits bija saistīts ar uh, krievisku runājošiem noziedzniekiem un to sadarbības tīkliem. Mēs esam jautājuši visiem partneriem, vai ir uzsākts vai plānots uzsākt uh, izmeklēšanu par paniks, Panamas dokumentiem. Dažos gadījumos ir saņemta pozitīva atbilde, tāpat ir vairāk partneri, kas vēlas uzsākt uh, izmeklēšana. Esam arī piedalījušies Eirojust sanāksmē, eh, lai veiktu pasākumu koordināciju starp dalību valstīm. Diemžēl eh, presē publicētie materiāli un pieejamā eh, datu bāze ir nepietiekami, lai uzsāktu izmeklēšanu virknē dalību valstu. Tāpat Eiropol uh, arī e, nav pieejami visi e, šie dati. Ja dati būs pieejami, tad mēs varēsim izvērtēt e, aizdomīgas datu plūsmas un e, citus aspektus, un tad mēs varētu panākt e, reālu izrāvienu izmeklēšanas gaitā pret offshore uzņēmumiem. Eiropola ir gatava sniegt atbalstu dalību valstīm izmeklēšanas procesā. Paldies, Rionde kungs. Pēdējais komentārs bija īpaši interesants, jo jūs eh, vēl eh, nevarat pilnībā piekļūt visiem datiem, lai eh, izdarītu secinājumus. Ir interesanti, ka ir 19, 3900 atbilstības gadījumu, un jūs arī minējāt galvenos punktus. Tas ir ļoti interesanti informācija. Tad trešais eksperts Klaus Maiers Kabrī, kurš pārstāv Eiro just kolēģijā Vāciju. Paldies priekšsēdētāji, godātie deputāti, dāmas un kungi. Es iesnieku pateicos par šo uzaicinājumu. Nu, tas arī būs pēdējais, ko teikšu Vācijā, kaut arī vācu valodā, kaut arī pārstāvu uh, Vāciju, bet tagad runāšu tālāk angļu valodā. Pirmkārtām, gribētu pastāstīt, kāda ir eirojas loma naudas atmazgāšanas apkarošanā un pēc tam pievērsties punktiem, kur ietveros esam identificējuši, nu, pavisam konkrētas problēmas un arī praktiskas problēmas ar sadarbību. Eirojust ir Eiropas Savienība tieslietu jomā. Un mūsu mandātā ietilpst stimulēt, pātrināt un uzlabot koordināciju izmeklēšanām prokuratūrās un veicināt sadarbības starp attiecīgajām tiesiestādēm. Sadarbība ar koordinācijas palīdzību ir tas, ko darām. Un te mēs neaprobežamies tikai ar dalību valstīm, tas attiecas arī uz trešām pusēm, respektīvi šajā gadījumā Panamu. Varētu būt iespējams um, ko sadarbības partners. Svarīgi jums zināt, ka mēs šobrīd strādājam pie Um, valsts prokuratūru pieprasījumu. Tātad mēs neveicam pašu izmeklēšanu. Kādi instrumenti ir mūsu rīcībā? Pirmais no tiem - koordinācijas sanāksmes. koordinācijas sanāksmes, nu tā jau vienkāršākie nozīmē, nozīmē to, ka iesaistītās puses no nacionālajām prokuratūrām, tiesām, policijas iestādēm ierodas, apsēž pie viena galda un tad apspriež visu lietu no sākuma līdz beigām. Viņi vienos par to, ko viņi vēlas panākt, kādu veidu problēmas jārisina un, protams, apmainās ar informāciju, kas ir viņu rīcībā. šāda veida sanāksmē vissvarīgākais ir veidot savstarpēju uzticēšanos starp prokuratūram, valsts prokuratūram eh, no dažādām dalībvalstīm. Tas ir īpaši svarīgi, lai varētu norisināties sadarbība. Tad tālāk ir koordinācijas centri. Tie ir centri, kur tiek organizēts kopējās eh, kampaņu dienas, eh, vienu, die, vienu dienu vairākās jurisdikcijās norisinās kaut kāda veida krimināla kodeksa pasākumi, Nu, piemēram, nu, tas attiec gan uz arestiem, kratīšanām, preču konfiscēšanu un tā tālāk. Un tad mēs turklāt nodarbinojamies ar finansējumu un kopēju izmeklēšanas eh, komandu vadīšanu. Kopējas izmeklēšana komandas faktiski ir juridiska palīdzība, par ko puses vienojas savlaicīgi un kas ļauj reālā laikā apmainīties ar informāciju un īstenot rīcību. Kā eiro jūs tur iesaistīts naudas atmazgāšanas apkarošanā? Mūsu strādājot pie lietām, mēs esam novērojuši vien plašāku to lietu skaitu pieaugumu e, šai jomā no 2012. gadā, toreiz tas vēl bija tikai 48 lietas gadā, un šobrīd esam nonākuši pie 285 lietām gadā, un šis pieaugums turpinās. Naudas atmazgāšanas jomu, un te piekrīt Giovanni Kēsleram, nereti ir eh, tāds pārkāpums, kas sasaistīts ar daudziem citiem, piemēram, krāpšanu, korupciju, organizēto noziedzību, kontra, narkotiku kontrabandu un terorismu. Tāpēc tiešām ir visai māksloti nošķirt visas šīs jomas tik striktā veidā. Strādājot pie mūsu lietām, esam novērojuši, ka 57. 57. koordinācijas sanāksmēs naudas atmazgāšanas jautājumi bijuši aktuāli un tika izveidoti tieši 12 eh, šādi eh, punkti, kur pret to cīnīties. 57 koordinācijas sanāksmes 285 lietu kontekstā, nu tas var piedāvāt jums priekšstat par to, cik ārkārtīgi svarīga ir koordinācija. Gadrīz viena ceturtā daļa no visiem naudas atmazgāšanas, no visām naudas atmazgāšanas lietām prasa starptautisku koordināciju. Kāda veida problēmas piedzīvojam? un kā tās iespējams risināt. Pirmā ir kavēšanās ar mm, savstarpējas juridiskās palīdzības pieprasījumu īstenošanas, ka, īstenošanas kavējumiem. Uh, Reizēm tas ir saistīts ar dažādiem apakšpieprasījumiem, piemēram, pieprasījums par banku informāciju, nodokļiem, aktīviem, nekustamo īpašumu, kad, īpašumiem gadījumos, kad liecinieks ir aizdomās turamais. Un atsevišķās dalībvalstīs ir ārkārtīgi grūti to visu nodrošināt, jo pastāv dažādas varas iestādes, kas par šīm jautājumiem atbildīgas, un tur ir vajadzīga vēl papildus koordinācija. Parasti nav vienas koordinējošas varas iestādes dalībvalstīs, kas ļauj īstenot šādu informācijas pieprasījumu visā kopumā. Pavisam nesen bija viena ļoti laba lieta, kas hrestomātiski parāda, kā erojas nodrošina pievienoto vērtību. Čehijas kolēģi veica izmeklēšanu par nodokļu krāpšanu un naudas atmazgāšanu. Kaitējums tika nodarīts apmēram 25 miljonu apmērā, un viņi zināja, bija atklājuši, kur šis konts atradās. Kon, konts tika turēts Austrijā. Un tikai izmantojot strauju koordināciju, erojas līmenī bija iespējams uh, iesaldēt šos 25 miljonus Austrijas kontā. Un tas notika īstajā laikā, jo vainīgā persona, nozieguma pastrādātājs tajā brīdī bija Lielbritānijā un jau bija devis rīkojumu šos līdzekļus pārskaitīt uz citurienu. Div, divas, trīs stundas vēlāk nu, tas, šī nauda jau būtu bijusi aizceļojusi kaut kur citur un nekad nebūtu tikus konfiscēta. Un tikai tāpēc, ka Čehijas kolēģi un Austrijas kolēģi tieši vērsās, tieši darb, sadarbojas ar EIUS, mēs varējām šos līdzekļus iesaldēt, konfiscēt, tātad 25 miljonus eiro. Pastāv arī atšķirības tiesiskajās sistēmās dalībvalstīs. Tā ir vēl viena problēma, tīpaši tajā gadījumā, kad runājam par. Uh, dažāda veida definīcijām un elementiem, kas veido, piemēram, nodokļu nozieg, noziegumu nodokļu jomā, pastāv noteikumi, kas, piemēram, atsevišķus pasākumus no, pa, uzskat, nosaka par eh, kriminālu noziegumiem, tas tikai administratīvas pārkāpumus un tā tālāk. Vai šādu jautājumu risina administratīvas iestādes, jeb tiesu iestādes, un visi šie elementi atsevišķi kopumā tomēr var kavēt izmeklēšanu, kam jāiet pāri robežām. Tāpat arī jurisdikcija konflikti potenciāli pastāv. It īpaši tad, ja izmeklēšana turpinās vienā valstī, un ir nepieciešams uh, konfiscēt vai iesaldēt aktīvus citā dalībvalstī, tas var radīt problēmas, tāpēc, ka vispirms ir jānogaida izmeklēšanas noslēgšanās vienā valstī un pēc tam jāpārved šī procedūra. Tas ir sarežģīts pasākums. Tas pats attiecas arī uz aktīvu iesaldēšanu un konfiscēšanu. Um, attiecībā uz ieņēmumiem, kas gūti noziedzīgas darbības rezultātā. Arī šajā gadījumā, protams, tas ir svarīgi un nepieciešams um, pārkāpumu veicējs eh, nu, ķertai sāpīgākajā vietā, bet ar to tas nav vienkārši. Tā arī šeit var rasties dažādi veidi kavēšanās, ja parādās problēmas eh, pār robežām ar sadarbību. Tāpat arī tāds vertikāla mēroga eh, jautājums parādījās aptaujā, un te uh, gribu jums teikt, ko tad nozīmē šī koordinācija. No Vācijas puses vien šīs vienas lielās lietas gadījumā bija 600 pieprasījumu vēstuļu, kas bija jānosūta, koordinēti un jāizteno. Tad iedomājieties vien, cik plaša ir šī rīcība. Un tas nav vienkārši. Un tāpēc ja tāda struktūra kā Eiropas tiesaistas procesā jau pašos sākumos, situācija ir daudz labāka Panama dokumentu jautājumā. Mums bija koordinācijas sanāksme. Tā bija tāda kā sākuma sanāksme, tas svarīgi. Konstatējām, ka šādas nozīmes lietā un šādā apjomīgā lietā reizēm nav vienkārši pat finansiāli un loģistiski organizēt darbību. Nu, piemērs, cik plaša bija koordinācijas sanāksme. Nu, šāda veida sanāksme maksā apmēram 8000 eiro. Koordinācijas sanāksme Panamas dokumentu kontekstā izmaksāja 60 tūkstoši eiro. Tas, protams, ir problemātiski jebkā, jebkura rakstura organizācijai. Tāpēc nepieciešama efektīva saziņa starp visām iesaistītajām varas iestādēm. Šķiet, šis bija, šī bija pirmā iespēja vēsturiski, kur Nacionāls prokurators patiešām varēja sazināties savā starpā, apmainīties ar informāciju, piedarīties, piedalīties un mācīties no citu prokuratūru gūtās pieredzes. Ja vēlamies sadarbību turpināt Panams ar, ar Panamu, tad jāturpina šis darbs ar koordinācijas sanāksmēm, bet tādā gadījumā, nu, jāsaka, ka nav ēs juridisku instrumentu kas ļautu šādu sapusējus pieprasījumus e, īstenot atvieglotā kārtā. Dažām valstīm ir nosākti divpusēji līgumi un ir kaut kādas sazināšanās iespējas ar Panamu, bet ir jāmēģina rast arī diplomātiski, citus diplomātiskos kanālus, jo pašreiz, pašreiz esošie lēni un sarežģīti. Tātad mums ir jāapkopo ES resursi un ekspertīze, zināšanas un platforma, tā piemērotākā platformam ir EOJUST. Lai to darītu, Mēs tieši tāpat kā šais pēdējās dienās esam lūk nu, nosūtījuši vēstuli Panamai, uzaicinot viņus uz koordinācijas sanāksmi. Un Panamas ģenerāla prokurors ir izteicis vēlmi, starptautiski, starptautiski izteicis vēlmi sadarboties šajā lietā. Eirojas loma, manuprāt, ir ļoti būtiska cīņā pret naudas atmazgāšanu un krāpšanos ar nodokļiem. Var rasties gan juridiskas, gan praktiskas problēmas, ka rezultātā darbs nav vienkārši, bet bez koordinācijas. Es, nu, manuprāt, nebūs iespējams šāda veida problēmām tikt pāri. Kopumā Pilnīgi noteikti nav pienācis īstais laiks um, samazināt līdzekļus, jo tādā gadījumā cietīs šāda veida procesi, nu, kā piemēram izmeklēšana Panamas dokumentu jom, jomā. Paldies! Dank, uh... Liels paldies uh, Maier Kaprīkungam! Vēl papildus interesanti aspekti mūsu jautājumu atbilžu sesijām. Mēs esam vienojušies, ka vispirms jautājums uzdos līdz referenti, bet katram jautājumam atbildē ir paredzēts piecas minūtes. Un tagad es dodu vārdu Jebam Kohofam līdz referentam. Priekšādātāji, paldies, paldies arī viesiem par visām uh, prezentācijām, paldies par liederīgajām atbildēm. Uzreiz ķeršos pie pirmā jautājuma. Eiro just pārstāvim. Jūs teicāt, ja pareizi atceros, ka viena ceturtā daļa no naudas atmazgāšanas lietām prasa starptautisku koordināciju. Vai jūs šai saistībā varētu nākt klajā ar konkrētiem ieteikumiem? Tagad, kad mēs tieši strādājam pie naudas atmazgāšanas direktīvas, ar jums ir kas konkrēts, ko ieteikt šajā saistībā. Tālāk panelim kopumā jautājums. Jūs rakstiskajās atbaldēs jūs atsaucāties uz zināmām barjerām, kas pastāv sadarbībā policijai, nacionālām varas iestādēm un tā tālāk. Vai būtu loģiski izveidot standartizētu, centralizētu reģistru Eiropas Savienībā, kas būtu pieejams visām dalībvalstīm ar minimāliem eiro, datu piegādes noteikumiem, vai tas būtu tas veids, kā virzīties uz priekšu? To vajadzēja gan Olaf, gan Eiropola pārstāvjiem. Tālāk Eiropola konkrētāk. Jūs rakstiskajās atbildēs šķiet, eh, nu, bija ļoti daudz tādas vajadzīgas, svarīgas informācijas, un jūs teicāt, ka Eiropols saņem tādu ļoti fragmentētu informāciju no dalību valstīm, un dalību valstu policijas ir tas, kas lēma, kad un vai vispār dot ieguldījumu no savas puses konkrētās lietās, un nav nekāds minimālais slieksnis, par ko būtu pieņemts lēmums. Tad kā mums pārliecināties? Uh, ka sadarbība norisinās atbilstīgāk starp dalību valstīm, tā lai atbilstīga informācija tiktu iesūtīta Eiropolam. Vai jums ir kādi konkrēti ierosinājumi šai saistībā, kā šīs barjeras, par ko minē, runājāt, novērst atsevišķās dalību valstīs? Liels paldies! Vispirms došu vārdu kolēģim Maieram Kāprī un uh, pēc tam Rionē, un tad uh, mūsu pēdējiem rundām. Tātad kopā 5 minūtes visiem. Paldies, nevar tomēr komentēt um, konkrēti šo direktīvu, bet kas ir svarīgi un kāpēc es minēju šo skaitļus, ir tas, ka naudas atmazgāšana pēc sava rakstura ir tāda parādība, ka jūs kā nacionālā varas iestāde nevarat aptvert, pat saprast, cik transnacionāls ir šis noziegums. Respektīvi ir nepieciešams uh, radīt tādu pozīciju, ka tiek īstenot sadarbība ar partneriem Eiropas Savienībā un arī trešās valstīs. Jo nereti tādas tiek iesaistītas naudas atmazgāšanas pasākumos. Un ja nav pieejama vienota platforma šādai sadarbībai, tad process ir ļoti sarežģīts. Šāda platforma svarīga īpaši tajos gadījumos, kad tiek runā, jārunā ar trešām pusēm. Uh, un tur, protams, ES virs ir pilnīgi citas, jo, ja, piemēram, 28 dalība valstis eh, liek kopā resursus un runā ar trešā, trešo valsti kā kopējs partners, un pavisam citādāk tas ir, ja tikai viena atsevišķa valsts runā ar šādu trešo pusi. Un šī platforma ir Eirojust, un tāda platforma līdz ar to jums ir jau pieejama, bet jāpārliecinās, uh, ka šāda veida darbu iespējams īstenot atbilstīgi, un tam, diemžēl, ir nepieciešama līdzekļa. Nu, pastāstīja jums, cik izmaksā šāda koordinācijas sanāksme plašākā mērogā, un, un ja tiek īstenotas vairākas šādas sanāksmes, tad, nu, koordinācijas sanāksme organizēšanas budžets, jāsaka, visai ātri tiek iztukšots. Nu, protams, ir vajadzīgi darbinieki, kas to dara. Un tāpēc mans lūgums jums būtu izmantot pašreiz esošo platformu maksimāli, cik vien iespējams šādos, īpaši šādos gadījumos. Paldies. Jā, Riondē. Paldies vārds Riondē kungam. Paldies par šo jautājumu. Ierosinājums par pastiprinātu sadarbību. Nu, manuprāt, parasti organizētas noziedzības mērķis ir nauda vai vēlme īstenot terorismu, un tāpēc tam vienmēr jābūt mūsu izmeklēšanas centrā. Es domāju, ka Nīderlandes prezidentūra un tagad Slovākijas prezidentūra lielā mērā pievēršas finanšu izmeklēš izmeklēšanai. Kāds ceļš uz priekšu? Manuprāt, mums vajadzētu, vajadzētu pārli pārliecināt, ka ir jā, jādalās ir informācija ar Eiropolu. Kā jau tika teikts, septiņas dalība valstis piedāvā pietiekami informāciju un ir ārkārtīgi svarīgi, lai ir vairāk dalība valstu, kas to dara. Līdz ar to mēs gūstam plašāku ainu par to, kas norisinās šādu aizdomīgu transakciju kontekstā Eiropas Savienībā. Kam, ka šīs problēmas risināt? Mēs jau mm, janvārī sākām mm, darbību, izveidojam tādu vienību un me meklējam sadarbu spējas ar pašreiz izveidoto jauno tīklu, uh, ar, un nu, mēģinam iesaistīt tur citas tiesības sargājošās iestādes. Domāju, ka tas ir svarīgi. Svarīgi domāt, kā pastiprināt sadarbību. Nu, domāju, ka mēs un Eiropel un Eiropa parlaments tāpat iespējams. Varētu šeit uh, darīt savu darbu. Mums, piemēram, jānojauc visas juridiskās barjeras, kas pastāv informācijas apmaiņā mm, starp dažādām aģentūrām. Ir ārkārtīgi svarīgi, lai FIU var izmantot šādu informāciju. Nu, lūk, varētu sadarboties, piemēram, ar muitas aģentūru un tā tālāk, lai tas noritos ātri, strauji, bez jebkādiem ierobežojumiem no nacionālās likumdošanas puses Un es domāju, ka šīs saiknes varētu iet tieši caur Eiropolu. Tas, manuprāt, varētu piedāvāt arī tādu ļoti interesantu kopēju pārskatu, palīdzot izmeklēšanas procesiem dažādās dalībvalstīs. Lielas paldies! Tālāk 30 sekundes Giovanni Kessleram. Tātad. Regulējuma direktīva par naudas atmazgāšanu, es domāju, kā ārkārtīgi svarīgi un vajadzīgi ir pieņemt tālāk uz grozījumu 16. jūlija komisijas priekšlikumā, jo es redzu, ka tur varētu visi šie FIU e um, piekļūt datiem katrā dalībvalstī. Un tad tālāk nākamais solis uz priekšu, tas šobrīd vēl nav paredzēts nevienā no priekšlikumiem, bet iespējams, ka tas varētu saņemt parlamentu atbalstu, respektīvi padarīt šādu uh, datu banku pieejamu visām ES tiesību sargājošām iestādēm, kārtības sargājošām iestādēm. Tas attiektos arī uz Olafu, protams. Labi, paldies. Jā, tagad mums ir otrais uh, līdzreferents. Uh, varētu, var uzdot jautājumu. Iežekungs nav zālē un uzdos, vārdu, uzdos jautājumu viņa vārdā Mišelkungs. Vispirms pateicos trim referentiem viesiem par to, ka viņi ir uh, pie mums atnākuši un uh, runājot par koordināciju, man rodas iespējas, ka uh, šī koordinācija nevienmēr ir efektīva, un gribētu dzirdēt jūsu komentārus. Tālāk par Kesslera kunga teikto. Viņš piesauca bankas kontu reģistru. Nu, nākas to dzirdēt dažādās uh, Uh, aprindās. Es gribētu zināt, vai likumdošana par privātās dzīves aizsardzību ir šķērslis jūsu darbā, vai tā traucē īstenot koordināšanu. Jo bieži vien tiek uh, vainota šī privātās darbas aiz, uh, dzīves aizsardzība, kā šķērslis jūsu darbā. Šis jautājums ir nopietns tālāk kā nošķirt uh, naudas atmazgāšanu, krāpšanu un uh, fiskālo operāciju optimizāciju. Dažkārt šīs uh, definīcijas nav skaidras, ir pārpratumi, un šāda situācija arī uh, traucē jūsu darbā. Es uzdodu šo jautājumu visiem viesiem. Uh, Un, nu, nu, tā gandrīz vai tāda kā apsēstība, es gribu jautāt, vai kādreiz būs kāda kopīga visu šo jēdzienu definīcija par izvairīšanos no nodokļu uh, nomaksas un uh, tad uh, visu laiku tiek runāts par uh, naudas atmazgāšanu, kāda šeit ir atšķirības un vai tās beidzot tiks precizētas. Un vēl viens jautājums. Nu, ja vairāk laika nav, tad uh, uzdošu jautājumus vēlāk. Paldies, Mišel kungs, Kesler kungs, jums tik uzdots jautājums. Nu, datu aizsardzība ir nepieciešama, privātās dzīves aizsardzība, protams, ir nepieciešama, tās ir pamattiesības, kas noteikts gan nacionālā, gan Eiropas uh, likumdošanā, bet dažkārt likumdevējiem pašiem ir uh, šie pasākumi jā koordinē, jo no vienas puses ir likumdošana par datu aizsardzību, no otras puses likumdošana par izmeklēšanas veikšanu, un likums nav īsti skaidrs, un tas rāda mums sarežģījumus darbā. Tātad nevis datu aizsardzība kā tāda mums rāda problēmas, mēs to pilnībā atbalstām, bet dažkārt likumos ne viss ir precīzi formulēts, un it īpaši attiecībā uz Olaf darbību Uh, Tātad uh, no vienas puses mēs uh, esam administratīva iestāde, kas izpilda visus Eiropas tiesību normas un institūciju noteikumus un uh, bet no otras puses mēs esam izmeklēšanas iestāde, kam ir jāievēro citi noteikumi, un šeit rodas zināmas pretrunas. Līdz ar to likumdevējiem būtu šai ziņā jāpieņem lēmums. Un par jūsu runas pēdējo daļu, Mišel kungs, es gribu teikt, es atbalstu nesadrumstalotu pieju likumdošanai datu aizsardzības jomā. Es piekrītu, ka ir nepieciešama definīcija. Naudas atmazgāšanā gadījumā ir lielāks problēmas nekā definīcijas trūkums. Šī, šīs noziegums eh, pastāv tikai tad, ja ir izdarīts vēl cits noziegums Un dīvaini, ka mēs varam veikt izmeklēšanu tikai par naudas atmazgāšanu, bet nevaram izmantot tos pašus datus kā pierādījumus, lai izmeklētu iepriekš pastrādātos noziegumus. Līdz ar to mums vajadzētu tādu vienotu likumdošanas pieju šajā jomā. Liels paldies! Vai ir kādi īsi komentāri abiem pā, uh, eh, viestiem? Ja nē, tad esam arī izmantojuši piecas minūtes, un tagad vārds Otmāram Karasam, Eiropas tautas partijas grupas vārdā. Paldies, priekšsēdētāji, man ir īss un skaidrs jautājums visiem mūsu, trim visiem mūsu viestiem. Ir uh, šī žurnālistu platforma, starptautiskais eh, izmeklēšanas žurnālistu konsorcijas. Jautājums, kā jūs ar šo platformu sadarbojaties? Vai jūs esat pieprasījuši dokumentus, vai esat tos saņēmuši? Un vai jums ir visi nepieciešamie dokumenti jūsu rīcībā? Paldies! Kurš sāk atbildēt? Maiers Kaprī. Man ir varbūt vienkāršākā, bet neapmierinošākā atbilde. Mēs ne, Eirojust neveicam izmeklēšanu, bet tikai koordinācijas darbu. Mēs nesadarbojamies ar šo uh, platformu. Ja ir nepieciešams sadarboties, tad to dara Nacionālās prokuratūras Riondekungs attiecībā uz Europolu. Mums nevar būt tieši kontakts ar eh, šo konsorciju. Mēs sadarbojamies ar dalību valstīm un mums ir nepieciešams, lai dalību valstis ievieto datus datu bāzēs, un tad mēs varam tikai salīdzināt datus, kas atrod šais datu bāzēs, bet mēs nevaram prasīt datus no šī konsorcija. Datus mums sniedz dalību valsts Keisler kungs. Atšķirībā no mm, kolēģi pārstāvētām iestādēm mēs esam izmeklēšanas iestāde un mē, mums ir kontakts ar šo konsorciju. Pirmkārt, mēs izmantojam publiski pieejamos datus 430 tūkstošu vienību, kas ir visā, visiem pieejams, un tad mēs uh, arī stājāmies kontaktā ar uh, šo konsorciju, pat tikāmies ar uh, konsorciju pārstāvu mūsu Olaf birojā. Tā bija interesanti tikšanās, un mēs arī esam uh, lūguši mums sniegt uh, atlikušos dokumentus, kas nav publiski pieejami un kas varētu būt ļoti liederīgi mūsu izmeklēšanas darbā. Atbilde līdz šim ir bijusi noraidoša un galvenais iemesls. Protams, mums nav nekādu iespēju kaut ko uzspiest, bet nu, mēs varam lūgt. Tas ir iespējams, jā. Tā tad atbilde ir bijusi nē līdz šim, un galvenais iemesls, es saprotu, šai negatīvai atbilde ir tā, ka, ja tiktu uh, padarīti, uh, atklāti visi dokumenti, tad būtu iespējams pastāv, būtu risks, ka, nu, šīs informācijas noplūdes avots varētu tikt atmaskots. Un mēs arī ne negatavojamies nevienam neko maksāt, kā to dara Dānijas varas iestādes. Paldies! arī pirmajā žurnālistu uzklausīšanā mēs arī dzirdējām par uh, informācijas avotu aizsardzību, ka tas ir svarīgs aspekts, kādēļ ne viss tiek atklāts. Un tagad, uh, Karas kungs, jums iespēja uzdot papildu jautājumu. Nu, Tātad mēs, tā ir problēma, mēs zinām, ka nav visi dokumenti pieejami, bet divi pirmie runātāji arī skaidri norādīja, ka prokuratūra var šos datus sniegt. Jautājums, kā notiek sadarbība ar prokuratūru, ar uh, izmeklēšanas iestādēm dalību valstī un vai uh, datus var uh, sniegt par šiem jautājumiem vai nē. Paldies atbilde. Es uh, labāk aicinātu pagaidīt šīs uzklausīšanas otro daļu, kad būs nacionālo iestāžu pārstāvi, izmeklēšanas iestāžu pārstāvi, kur varēs sniegt cīkāk informāciju. Riondē, paldies. Šobrīd nesam saņēmuši daudz. Mums bija nepieciešams arī laiks, lai datus analizētu. Un uh, arī ar šiem 3400 uh, atbilstības gadījumiem, nu, mēs arī gaidām vēl šonedēļ jaunus uh, datus no uh, citām dalību valstīm. Viss. Liels paldies, saka priekšsēdētājs. Tagad sociāldemokrātu vārdā jautājumu uzdod Ramons Atondo saskaņā ar manu sarakstu. Paldies! Es eh, vēlētos uzdot sekojošus jautājumus. Vispirms eh, vēlētos pajautāt par eh, tām saiknēm, kādas dažādām aģentūrām ir ar nodokļu <clears throat> uzraugošajām iestādēm ikvienā dalību valstī. Jo jūs jau pieminējāt, un tomēr man šķiet, ka uh, jūsu piedāvātā informācija nevienmēr nonāk pareizajās rokās. Bet um, jūsu izmeklēšanas iestāde pastāv tikai tāpēc, lai iegūtu šo informāciju, tāpēc diskusijas par to vairāk vai mazāk informācijas nav vispār adekvāti. Mans jautājums ir īpaši vērsts Eiropol virzienā. Vai tad eh, tām nebūtu jābūt dalību valstīm, kuras nodrošina trūkstošo informāciju, kas Eiropol nepieciešama, lai īstenotu izmeklēšanas. Un otrs jautājums Eurojust virzienā. Vai ir tādas valstis, kuras ir griezušās pie Eurojust ar lūgumu izmeklēt Panamas dokumentos pieminētās lietas? jo dažādas izmeklēšanas iestādes vai, teiksim, valstu prokuratūra vai ir griezušās Eurojust, lai sāktu izmeklēšanu un kādas ir jūsu attiecības ar nodokļu, eh, nodokļu pārkāpumu lietām un to izmeklēšanu ASV, jo, kā mēs zinām, naudas atmazgāšanas lietas parasti iet pāri robežām. Rion Dēkungs. Uh, <coughs> the... Par D, ECD eh, e Es nezinu, vai šādu skatījumu varētu piemērot, bet, protams, tā ir aģentūra, kuras sniedz atbalstu dalību valstīm. Un eh, naudas atmazgāšanas apkarošanas direktīva un vairāk tās grozījumi arī paģēra centralizētus banku reģistrus un dalību valstīm tad būs prasības sniegt mums informāciju, bet eh, jā, mēs esam gatavi sākt izmeklēšanu, kad vien un ja vien tiek konstatēts pārkāpums, bet jā, tās ir dalību valsts, kuras eh, pirmkārt ir atbildīgas par to. Eh, jā, paldies, paldies par šiem diviem jautājumiem, saka Mējies Kabrī kungs. Jā, pie eiro just. Uh, ir griezušies eh, vairākas dalību valsts. Pirmā tā bija Vācija, kura lūdza mūsu palīdzību. Tā tad jā, dalību valsts pie mums griežas, un tad mēs eh, nākam palīgā ar savu ekspertīzi. Sadarbība ar ASV. Eurojust ir noslēgts sadarbības līgums ar ASV Arī ar Šveici un Norvēģiju tās ir vienīgās valsts, kuras ir izveidojušas sadarbības līgumu. Tas ir tāds pamatlīgums, ietver līgums, un patiesībā ar ASV, Norvēģi un Šveici līgums darbojas. Eh, līgumā atrunātās klauzulas ir tādas pašas, kā ja tās būtu dalību valsts. Keslerkungs. Jā, tā tad eh, nav jau tā, ka tās ir dalība valsts vai nē, diez vai mums izdosies jau kādā veidā iegūt šos 11 miljonus trūkstošo dokumentu. Tas ir žurnālistu darbs vairāk. Bet eh, es šobrīd uzskatu, ka neviena spēkos nav dabūt šos dokumentus. Arī dalību valstu varas iestādēm ir eh, gandrīz neiespējami juridiskā ceļā gūt ieskatu šajos dokumentos. Iespējams, ka šajos dokumentos eh, mēs rastu kādus papildus pierādījumus eh, pārkāpumiem, bet eh, tas ir arī juridiskās kompetences jautājums. Mēs nezinām, kur šie dokumenti ir noglabāti. Uh, Vienīgais, ko mēs varam darīt, tātad mēs sākām izmeklēšanu, jo viņi nolēma spontāni dalīties ar šo dokumentāciju, un pēc manām domām vienīgais, ko mēs varam darīt, ir turpināt sarunas. Es zinu, ka Dāņu sarunvešana vislabākā bet jebkurā gadījumā mēs vēlētos iegūt tādu pilnvērtīgāku skatījumu. Piecas minūtes tieši, jā, un nākamais manā sarakstā ir Pirko Lerners kundze no ECR grupas lūdzu. Kiitos puheenjohtajalle. Paldies priekšsēdētājiem, paldies arī paneļa, dokument, paneļa um, aktīvistiem. Runājot par šo naudas atmazgāšanas direktīvu, tad eh, mēs eh, runājam par datu caurskatāmību un šīs caurskatāmības paaugstināšanu. Tomēr šajā priekšlikumā ir ļoti daudz likumdošanas caurumu, kas ļauj uzņēmumu īpašniekiem slēpties aiz uzņēmumu vārda. Vēl bez tam īstās eh, īpašuma tiesības var paslēpt ārpus Eiropas Savienības esošajās nodokļu paradīzēs. Kāda pēc jūsu domām vajadzētu būt eh, rīcībai, lai novērst šīs plaisas likumdošanā? kā šī direktīva varētu nodrošināt iespēju uzzināt, kurš ir īstais uzņēmuma īpaš, īpašnieks. Un ja mums neizdosies aizdrīvēt šos likumdošanas caurumus, tad kā mēs citādi varētu apkarot starptautisko naudas atmazgāšanu. Vēl bez tam es vēlētos uzzināt, kura no Eiropas Savienības institūcijām vēl bez OLAF nonāk tādā kompetenču pretrunā. Kāda kādas ir e, ekonomiskās atbildības e, apjoms, tātad kādas ir varbūt struktūras e, problēmas Eiropas Savienības institūcijās un kā jūs sadarbojaties savā starpā priekšsēdētājs. Paldies! Mēs ieslēdzām pulksteni ar nelielu aizkavēšanos, nu, bet to mēs ņemam vērā. Lūdzu, tagad Kessler kungs. Paldies, paldies par uzdotajiem jautājumiem. Tā tad analītiskais un izmeklēšanas darbs, ko Olaf ir veicis, skaidri parāda, ka nav struktūrālu riska punktu ahilēju papēžu un nav tādu riskam pakļautu darbinieku grupu vai Eiropas institūcijas, kuras būtu korumpētas, kā jau es teicu. Uh, E, tikai no 40 tūkstošiem mūsu pārbaudīto vārdu, kurus ielaidām sistēmā un pārbaudījām no dažādiem rakursiem, no šiem 430 tūkstošiem ļoti maz izleca kā plus mīnus vainīgi un pēc tādas selekcijas un tālākas izveidīšanas, kā jau teicu, mēs uzsākām tikai četras izmeklēšanas, jo pārējā vārdu atbilstība jau bija vai nu pabeigtas izmeklēšanas darbības vai notiekošas izmeklēšanas ietvaros. Un tikai astoņi no sakritošajiem vārdiem bija mums jauna informācija, un, kā jau es teicu, tikai četros gadījumos mēs uzsākām izmeklēšanu, jo pēc uh, sīkākas izanalizēšanas mēs nolēmām, ka tikai četri gadījumi ir pamatot izmeklēšanas sākšanai. Uh, Līdz ar to analīze un izmeklējošais darbs rāda, ka Eiropas institūcijas ir ļoti stabilas, tādas monumentālas. Patiesībā parādījās pilnīgi pretējais, ka Eiropas Savienības institūcijas ir tīras, ja tā varētu teikt, nomazgātas baltas. Un eh, tikai eh, viena no izmeklēšanām skar Eiropas Savienībā, Eiropas Savienības institūcijās strādājošo. Vēl viena atbilde no mūsu ekspertiem. Nē, jūs nevēlaties neko teikt. Uh, nu, tā kā esam nedaudz atpalikuši no grafika, tad tagad vārds ir Alde pārstāvēja papagas un skundzei. Paldies, eh, priekšsēdētāji kungs. Vispirms eh, es vēlētos apsveikt tik vienu, jo šī ir pirmā tāda paneļa diskusija, kurā man tiešām rodas, pār, eh, kurā man tiešām rodas iespējas, ka mēs runājam par reālām lietām un nonāksim arī pie kādiem secinājumiem. Paldies par jūsu sniegto informāciju, bet tagad jautājumi. Pirmais. Kuras dalību valsts ir griezušās pie Olaf ar lūdzi, Es atvainojos, nē, tas bija jautājums Europolam. Kuras valsts ir griezušās lūdzot palīdzību izmeklēšanā panam dokumentos un vai ir izveidota īpaša nodaļa kuras galvenais uzdevums būtu cīnīties pret nodokļu izvairīšanos Europol regulas ietvaros. Kaslar kungs par Olafu. Jūs runājat par ļoti augstu integrācijas līmeni, ka eh, institūcijās strādājošie ir tīri balti kā tautu meita, bet eh, jūs teicāt, ka ir viens gadījums Un tie, tātad, nē, mēs runājam par to, ka iespējams, ka darbinieks ir tīs un balts, bet eh, ģimenes loceklis ir iejaukts vai kaut kādā veidā izmanto informāciju. Tātad ir offshore uzņēmumi, kur ir saistīti ar Kaņetes kunga ģimenes locekli. Tātad, vai pārbaudījāt ģimenes locekļus? Kesler kungs pirmais vai Eiropol pirmais? Kurš pirmais runās? Riondē kungs, lūdzu. Uh, jūs varētu atbildēt, atkārtot jautājumu par specializēto centru, jo jautā, diemžēl lūkojums nebija pietiekami skaidrs. Jā, tātad vēlreiz. Ir Eiropola regula, kura sāksies spēkā un kura pastiprina e, aģentūras mandātu. Un 4.1. pantā L punktā ir, piemēru, ir paredzēta īpaša centra izveide. Īpašs centrs, kurš būs paredzēts tieši nodokļu, cīņai pret izvairīšanos no nodokļu maksāšanas. Vai šāds centrs tiks izveidots, jo, manuprāt, tāda centra izveida būtu jēgpilna tieši Eiropola darba stiprināšanā. So, currently, uh, Europol is waiting. Šobrīd Eiropol gaida ceturtās uh, nodokļu un fiskālo pārkāpumu direktīvas īstenošanu, un tad mēs redzēsim, uh, kas notiks ar resursu piešķīrumiem un centru izveidi. Šobrīd mēs galvenu uzmanību vēršam uz naudas atmazgāšanu. Paldies, ja vairāk komentāru nav, nē, lūdzu, īsi. Par Olafu Tātad vārdi, kurus mēs ievadījām sistēmā un pārbaudījām pret šiem 430 tūkstošiem, tie bija uzņēmumu nosaukumi vai Eiropas Savienības. Eh, Eiropas Savienībā strādājošie eksperti, deputāti, tur nebija ģimenes locekļu vārdi. Iespējams, ka mums nav visu ģimenes locekļu vārdi, vai iespējams, ka tad eh, tiešām tā būtu vājprātīgi plaša operācija. Tā tad eh, atbilstības, kuras izleca no šīs milzīgās datubāzes, skar tikai institūcijās strādājošos. Un tomēr mēs jau dzīvojam reālā pasaulē, Un mēs jau zinām, ka avīzēs parasti parādās, es piemēram zinu, ka Spāņu avīzēs arī parādās tas, ka eh, deputātu, eh, es atvainojos, Eiropas institūciju ierēģu eh, ģimenes locekļu sīkāka izvērtīšana varētu būt in eh, interesanta. Es saprotu, ka jūs saprotat man atbildi. Liels paldies. Nākamais manā sarakstā ir Miguels Viegas goe grupas vārdā lūdzu. Liels paldies. Nu, man ir tādi vispārīgi jautājumi. Jūs, protams, sekojat tam, kā jāuzlabo normas, dažādi uh, juridiskie instrumenti, lai veicinātu izmeklēšanu, bet šķiet ir divi šķēršļi, ko uh, nu, praktiski nav iespējams pārvarēt šai cīņā. Pirmkārt, mums ir nepieciešams mehānisms, kas uh, prasa, nu, ne tikai prasa tādu pienācīgu izpēti, jo ir jau pieprasīts, lai tiktu sniegt informāciju par aizdomīgiem darījumiem, bet tas no otras puses ir pretrunā ar šo institūciju interesēm. Un otrs jautājums, otrs šķērs ir saistīts ar nodokļu paradīzēm. Uh, kādu iespēju vispār jūs saskatāt pārvarēt šīs divas problēmas, kā valdības varētu darboties aktīvāk, lai panāktu, ka finanšu institūcijas un citas spēlētāji, kas no iesaistīti naudas atmazgāšanā, nu, lai tie sniedz atbilstošu informāciju. Protams, nepietiek uh, informācijas par aizdomīgiem darījumiem, par patiesā labuma guvējiem. Tikai nedaudzas valstis pilda savas saistības. Un otrs jautājums saistībā ar nodokļu paradīzēm - kā situācija šobrīd attīstās. Viens veids, kā valdības varētu uh, rīkoties, uh, būtu piedraudēt ar sankcijām institūcijām, kur sadarbojas ar nodokļu paradīzēm. Un, lai uh, viss tas darbotos, mums būtu nepieciešams nodokļu paradīžu saraksts, bet par pašreiz par šo sarakstu joprojām notiek sarunas. Un eh, šajā sarakstā ir tikai trešās valstis, nav iekļauts Eiropas Savienības dalību valstis. Kā mēs varam nodrošināt, ka valsts, kurās procentu likme ir nulles, tātad nulle procentu likme nodokļiem, uh, Eh, tās nav iekļauts šajā sarakstā. Kā mainīt šo situāciju? Paldies! Nu, ECOFIN padomē eh, tiek runāts par šiem eh, nodokļu paradīzēm, bet, nu, kurš no jums vēlas tagad atbildēt uz šo jautājumu? Maier kungs. Es pievērsīšos vienam jūsu jautājumu aspektam sadarbība ar trešām valstīm. Uh, Protams, šeit ir liela atšķirība eh, salīdzinot ar eh, Eiropas Savienību, runājot, teiksim, par eh, sadarbību krimināla tiesībās, tiesisko palīdzību. Ja nav līguma, tad ir ļoti grūti īstenot šo sadarbību, izmantojot tikai diplomātiskos kanālus, jo tad tikai viena dalība valsts var izteikt šādus pieprasījums. Šis sadarbības veids ir ļoti grūts un prasa daudz laika. Ja ir noslēgts līgums, tad ir, protams, daudz vieglāk un, eh, sadarboties, eh, šī sadarbība notiek raitāk, jo ir pamats, uz kura darboties, bet šobrīd uh, situācija ir sarežģīta un tādēļ nepieciešama organizācija, kas var apvienot Eiropas resursus un uh, vest sarunas ar trešajām valstīm. Paldies, saka priekšsēdētāji. Mēs šo punktu varētu iekļaut arī savos secinājumos. Jāvirzās uz priekšu, es raugos pulkstenī, laiks rīt uz priekšu, tagad molīs kaut kā to zaļo vārdā. Paldies priekšsēdētāji, paldies trim mūsu viesiem, un mani jautājumi visi ir adresēti Eiropola pārstāvim esam saņēmuši informāciju no vienas dalībvalsts finanšu izmeklēšanas vienības, ka nesot saņēmuši nevienu uh, uh, ziņojumu par kādām aizdomās turētām personām. Kā tas var būt? Vai jūs varētu pastāstīt, kā šīs vienības saņem vai nesaņem informāciju nacionālā līmenī, ja šeit ir problēmas, kā tās varētu risināt? Otrkārt, apvienotā karaliste un Nīderlande. Uh, ir atbildīgs par 67% aizdomīgo trans, akciju Eiropas Savienībā, un mūsu atbilstīgās iestādes saņem ļoti daudz informācijas, lai cīnītos pret finanšu noziegumiem. Bet kādēļ citas valstis, piemēram, Luksemburga, Kipra, Malta, nesaņēma uh, informāciju par šādām uh, aizdomīgām darbībām? Un no apvienotās karalists viedokļa, domājot par Brexit, par to mums, diemžēl, jādomā tiešām ikdienā jau, vai to nevarētu izmantot kā iespēju, lai palielinātu nodokļu izvairīšanās biznesa apjomu apvienotā karalistē, un šādas bažas pastāv. Ko darīt pēc uh, apvienotās karalistes izstāšanās no Eiropas Savienības, lai saglabātu informācijas uh, apmaiņas apjomu pietiekam augstā līmenī, jo aptuveni puse no visām šīm aizdomīgām uh, uzņēmumiem darbojas apvienotās karalistes aizjūras teritorijās. Uh, priekšsēdētājs. Nu, mēs nevarēsim šodien, protams, atrisināt ar Brexit sēci tos jautājumus, bet tagad vārds Riondekungam. Runājot par jūsu pirmo jautājumu, ja finanšu izmeklēšanas nodaļa neko nav saņēmusi, kā jau es teicu, šonedēļ sag uh, ir paredzēts nosūtīt šos informācijas uh, kopojumus uh, dažādu uh, valstu atbilstošām iestādēm. Tālāk par uh, Luksemburgu un Kipru jautājumu, ko jūs uzdevāt, man šeit nav nekādas atbildes, neko nevar teikt. Es tikai sniedzu jūsu komitejai skaitļus, kas ir pieejami par šīm valstīm. Vai kāds vēlas ko papildināt? Nē, paldies. Un uh, Nākamais uh, ir Marko Valī, uh, kurš uzdos vārdu FDD grupas vārdā. Uzdos jautājums, atvainojos. Paldies, priekšsēdētē. Paldies, priekšsēdētē. Priecājos, ka Olafs pēc Panama dokumentu skandāla jau ir uzsācis četras izmeklēšanas. Tad, tad viņi uzreiz ķērās, veicam pie ragiem un. Uh, Es ļoti labi saprotu, kāpēc jūs līdz ar to nevarat mums sniegt cīkāku informāciju, bet vēlos zināt, vai šīs izmeklīšanas risinās atbilstīgi, cik tālu pavirzies uz priekšu process, cik ilgs laiks vēl būs vajadzīgs, vai jums ir kāds viedoklis par to visu. Un otrām kārtām varbūt varat sniegt mums vairāk statistikas datu, piemēram, pastāstīt par to, vai šajās izmeklēšanās nu, parādās Eiropas parlamentu vai darbinieku vārdi, komisijas darbinieku vārdi, amatpersonu vārdi. Un tad varbūt tā vispārīgāk runājot par divām pārējām aģentūrām, man jāveicā bet tādas valstis, kas nu, izrāda atsaucīgāku sadarbību attiecībā uz šādas informācijas piegādi. Saņemam informāciju taks komitejā arī par Panamas dokumentiem un vēlamies zināt, vai arī rīcības kodeksa, tātad ētikas kodeksa eh, jomā, kur taču darbs risinās jau tik ilgi, ir kaut kāda virzība uz priekšu. Zinām, ka ir nu, tādas valstis, kas faktiski no, krāpšanos nodokļu jomā ir padarījuši par savu jājam zirdziņu. un vai ir tādi dokumenti par šīm valstīm, ko mē, ar ko mēs varētu iepazīties. Mēs, protams, zinām, ka ir dažas valstis, kas parādās atkal un atkal. Ir tādas valstis, kas visai agresīvi iztur šādos nodokļu jautājumos. Tātad, vai tiek veikta kāda izmeklēšana šai jomā? Dievs paldies, Kesler kungs jums pirmajam vārds. Nē, Nevaru gan sniegt jums nekādu sīkāku informāciju par četriem izmeklēšanas procesiem, kas virzās uz priekšu. Nu, ir arī tāda iespēja, ka neviens no šiem četriem procesiem nav saistīts ne ar vienu no darbiniekiem vai strādājošiem Eiropas iestādēs, bet tāpa laikā gribu teikt to, ka tas fakts vien, ka kādas iestādes ierēdnis vai eh, darbinieks figurē Panama dok Panamas dokumentos vai, piemēram, ir ar amatu uzņēmumā, kas šajos dokumentos minēts, vēl pats par sevi arī nenozīmē, ka šeit ir veikts kāds noziegums. Uh, kāds pārkāpums. Mums ir vienkārši jāpārliecinās, vai, ka šīs ekonomikas vai finanšu darbības, kas minētas panam dokumentos, ir saistīts ar minēto personu vai Eiropas ierēdni. Vai šīs transakcijas tādā gadījumā ir atbalstīgi deklarizētas, saņēmušas vajadzīgo pilnvarojumu jeb varbūt pastāv potenciāls interešu konflikts, konflikts. Bet var arī gadīties tā, ka visas šīs finanšu darbības, operācijas ir likuma ietvaros. Un var arī būt tā, ka tās liecina par iesaistītību kaut kāda veida krāpšanā vai korupcijas gadījumos. Nu, tas ir tas pieņēmums, kura ietvaros mēs šobrīd veicam izmeklēšanu bet nu dien nevar jums sniegt nekādu sīkāku informāciju. Nedomāju gan, ka šīs izmeklēšanas būs pārāk garas laika ziņā. Nu, piekļuve 11 miljonu, piekļuve 11 miljoniem dokumentu, kas vēl nav publiskoti. Ja tie būtu mums pieejami, tad jāsaka, varētu process virzīties uz priekšu straujāk. Paldies, nākamais runātājs. No manas perspektīvas raugoties Dalībvalstu sadarbība bija lieliska. Tas bija viss, tā bija visplašākā koordinācijas sanāksme Eiropas, kāda līdz šim bijusi. Un, eh, un tas skār gan tās dalībvalsts, kurās ir jau iz, izmeklēšanas procesi, gan uz kurām nosūtīt informācijas pieprasījumu, tas pats attiecas uz Eiropolu. Un domāju, ka nākamajā koordinācijas sanāksmē mēs uzaicināsim pārstāvu arī no Olaf. Nu, tātad. Tā Vispārīgi runājot, es esmu visai apmierināts ar dalību valstu līdzdalību šajos procesos. Vielen Dank. Äh, Lielas paldies. Tagad otrs rauds jautājumiem, un es esmu tā, pārstāv tautas partiju. Vai jūs varētu uh, pastāstīt, kuras dalība valstis izvairās no sadarbības un uh, rādā sarežģījumus, un Mājas Kaprikungs norādīja arī, ka dažkārt da, vairāk kārt ir jālūdz uh, sadarbība, un nekas nenotiek. Tagad vārds vispirms Reondekungam. Mājas Kaprikungs. Tātad šie 600 pieprasījumi, tas ir uh, kopumā. Ne, nevar jau apgalvot, ka šeit bija problēmas, gluži pretēji. Tieši viss bija ļoti labi, notika koordinācija, tika panākta vienošanās, bet, nu, šis skaits ir tiešām problemātisks. Es uh, runājot Panamas dokumentiem. Mēs esam tikai procesa sākumā, un tādēļ es negribu runāt par uh, dalībvalstīm, kas negribētu sadarboties. Priekšsēdētājs, nu, uh, tas sasaucas ar Valīkunga teikto par valstīm, kam ir vislielākās problēmas ar nodokļu paradīzēm, vai arī to nevar noskaidrot atbilde. Kas attiecas uz Olafu, tad mēs jāsaka, esam izmantojuši savu mandātu Eiropas ietvaros, esam darījuši to visu paši. Mums nav bijusi vajadzīga sadarbība no dalībvalstu puses. Vienīgā sadarbība, kas mums bija vajadzība, bija no šiem izmeklējušiem žurnālistiem, kad runājam par sadarbību ar dalībvalstīm. Mums bija paredzēta sanāksme ar tām citus izmeklēšanas procesu ietvaros, bet kas attiecas uz šo jūsu interesējušo jautājumu, es gribētu uzsvērt vajadzību pēc komisijas priekšlikuma apstiprinājumu grozījumiem jaunajā naudas atmazgāšanas direktīvā, jo tādējādi par pienākumu tikt, uz, tikt uzlikts visām dalībvalstīm, un te varētu rasties citādas nostājas dalībvalstīs, atklāt informāciju par līdzekļu saņēmējiem. Un eh, dalībvalstu sadarbība iespējams būs vairāk vajadzīga šajā posmā, lai pārliecinātos, ka tiek nodrošināta pār, eh, pārskatāmība tiesība aktos, nu, lai visas dalība valsts atrastos uz vienādiem noteikumiem, nodrošināt pilnu pārskatāmību, nu, lai tas vismaz vienādi visās 28 dalība valstīs. Jā, nu, labprāt gribētu būt tikpat optimistisks kā jūs bet, nu, zinām, jautājumi tomēr vēl nav atbildēti. Riondes kungs, jūs, protams, esat īpaši ir tāds labā sadarbībā, vai ne tā? Kas attiecas uz Panamas dokumentiem, sadarbība tiek paredzēta. Mēs nosūtīsim balstu pakotnes jau šodien, eh, šonedēļ. Protams, ka uzlabojumi vienmēr ir iespējami, bet vispārīgi runājot par naudas atmazgāšanu, tad sadarbība Eiropā jāsaka ir visai laba. Uh, pagājušā gada tie grūtie momenti, kad nu, radās grūtības ar to, ka dalība, dažādām dalībām, kas pie, tika piedzīvot Eiropas Savienībā, lika dalībvalstīm saprast, ka tās vēlas efektīvi sadarbīties tā, tālāk paustanks un pēc tam divi pie brīvā mikrofona ietvaros izteiksies Frau Gomešs kundze, Lukas kungs, un tad saruna rauns būs beidzies. Paldies! Paldies padeļ runātājiem priedušo šeit, saka Tanga kungs. Man ir pāris jautājumi, kas savā starpā saistīti. Naudas atmazgāšana, nelegāla darbība, tāpat arī izvairīšanās no nodokļu maksājumiem. Mani nodarbina doma, vai jums izdodas uh, sastapties ar tādām schēmām, kas paredzēts, lai izvairītos no nodokļu maksājumiem, tad, kad veicat šīs izmeklēšanas. Izmeklēšanas, kas pēc definīcijas nu, neskar tādas, nu, tādas konkrēti nelegālas darbības, bet vai jūs konstatējat šādas schēmas, sastopamības tā, un vai jūs par tām ziņojat arī dalību valstīm? Tas tāds vispārīgāk raksturu jautājums panelim kopumā. Turklāt viens konkrēts jautājums Riondekungam. Piedzīvojam, ka atsevišķas dalībvalstis nepsniedz informāciju, nu, piemēram, Luksemburga, Malta, Kipra. Jūs nevēlēties par to runāt sīkot, bet kāds, jūsuprāt, arī iemesls tam, kas ir nepareizi ar šīm valstīm, vai jūs eh, runāsiet ar tām, lai tās tomēr sniegtu plašāku informāciju, acīm redzot, esat to jau darījuši, un kādas tad bija šī valstu, šo valstu atbildes? Dievs, paldies! Kurš varētu mēģināt atbildēt uz šo jautājumu? Abi kungi no Eiropas iestādēm, no Olaf un Eirojust? Nē, jūs šajā gadījumā neuzdeva jautājumu. Vai jūs varbūt vēlaties rakstiski ieslūdzēt atbildi? Vispār neatbildēt uz šo jautājumu. Uz jūsu pirmo jautājumu atbildot. Nav tā, ka mēs kaut ko konstatējam, atrodam un tad nosūtam informāciju dalībvalstīm. Ir otrādi dalībvalsts veids izmeklēšana, mēs to dzirdam, tad tālāk koordinācijas sanāksmēs un pārsvarāta informācija no vienas dalībvalsts, kas tad šajā informācijā dalās ar pārējām. Tāds ir process. Vai jūs konstatējat, ka pastāv kaut kāda veida schēmas, kā izvadīties no nodokļu maksājumiem izmeklēšanā kas varbūt tad ir jā, par kuru jādalās ar citām dalībvalstīm. Nu, tāda iespējamība pastāv, bet jāsaka, ka statistika šobrīd par šādu, šādām lietām man vēl nav. Bet parasti info, tas viss process ir otrādāks. Priekšādātāji. Atvainot, atvainot, jā. Rio, Rio Andiskungs kas attiec uz šīm schēmām. Kā eiro just mēs neizmeklējam tādas lietas. Mēs tikai nodrošinām šo savienojumu un atbalstu. Bet, protams, ka tiek nu, nu, identificēts zināms tendences, ko izmanto šie noziedznieki. Un tas ir saistīts arī izmaz, izvairīšanos no nodokļu maksājumiem un nodokļu krāpšanu, kas attiecas uz sadarbību ar dar, dažādiem dalību valstīm. Uh, Es neteicu, ka, nav infor ka informācija netiek sniegta, gluži otrādi informācija ties, tiek sniegta, bet, nu, protams, ka uzlabojumi vienmēr iespējami arī šai jomā. Labi. Tālāk tautas partijas vārdā vēl viens runātājs, Tomkas kundze, un pēc tam divi brīvā mikrofona runātāji. Paldies, priekšsēdētāji! Nu šķiet, ka mūs visus interesē viens un tas pats. Mēs visi vēlamies ziniet, zināt, kuras dalību valstis ir tās, kas nu, labprātāk sadarbojas šajos procesos un kuras tā negribīgāk to dara. Un tā kā šis jautājums tika uzdots jau vairāk kārt, tad šķiet skaidrs, ka jūs acīm redzot nesat gatavi sniegt mums šādu atbildi nevēlties šīs valstis saukt vārdā un rādīt uz tām ar pirkstu, pasakot, kuras valstis nevēlas sadarboties. Nu, tad ļaujiet man jautājumu noformulēt citādi. Es nedomāju, ka ir godīgi, ka mēs neslavējam tās valstis, kas patiešām pilnā mērā nodrošina sadarbību. Tad varbūt nosauciet šīs valstis. Un gribu zināt, kā jūs sadarbību uzlabosiet. Ja nevēlaties nosaukt tās, kas nesadarbojas, nu tad nosauciet tās, kas to dara. Lielas paldies, īsa atbild lūdzu. Nu, vienkārši atbilde. Mēs nevienu nesadarbojamies, mēs savā darbā rīkojamies vien paši, ne jau mums nepatīk sadarbība, nu vienkārši tā nebija vajadzīga. Nevienu dalību valsti. Izdarījām visu paši izmeklēšana par šo visu krāpšanos Eiropas budžeta ietvaros, um, kas notiek nu, konkrētās dalībvalstīs, bet nu, tas pilnīgi cits jautājums. Tur ir kontu komitejā, mēs bijām, var arī jūs jau uzaicināt uz turieni. Tur arī mums drīz paredzētu uzklausīšanu, tā kā nedaudz izmainīsies man parastā audience, auditorija, bet uh, Panama dokumentu kontekstā mūsu izmeklēšanā nebija vajadzīga sadarbība nevienu dalībās ļoti labi. Nu tad vēl trīs runātāji, kat, vienas minūtes jautājumu. Vispirms Anna Gomeša. Vienu minūtu jautājums, divas minūtes atbildi. Mēs jau esam pārsnieguši laiku. Pirmām kārtām gribu jums vaicāt, vai jūs varētu mums piedāvāt saikni starp šo sarakstu ar offshore uzņēmumiem, kam ir saistības ar organizēto noziedzību un terorismu un dalībvalstīm, jo es nevaru iedomāties, ka šeit jums nav informācijas un tālāk. Uh, Mākalmer kungs, vai kas notiek, kad jūs dodaties tādā valstīm kā Vācija, kur, piemēram, taču ir tiesība akti, kas jau mm, ierobežošu juridisko sadarbību. Un es zinu vienu konkrētu lietu, respektīvi zemūdens pārdošana Vācijas Portugālei, un tad šie korumpētie cilvēki Vācijā tika notiesēti, bet savukārt tie otra puse Portugālē nekad netika vispār atrasta, jo Vācijai bija noslēgta vienošanās ar šiem korumpētiem korumpēšanu veicošiem personam, ka viņi neatklās, kas bija pie viņu sarunu partneri Portugālē. Šis uh, līgums notika, tika noslēgts 2004. gadā, un tur bija runa par 19 miljoniem. Un šie, šie, šie uzņēmumi parādās Panamā, jo nu, tur bija fonds, kas bija bazēts Panamā un Bahamā salās. Kurš vēlas atbildēt uz šo jautājumu? Sarežģīts jautājums, jā. Mm. Un nu, Komeša kundze jau iepriekš uzklausīšanā šo jautājumu ir uzdevusi. Nu, pilnīgs klusums mežā. Vai es drīkst atbildēt? Jā. Man gan nav atbildījums par šo vienu konkrēto lietu, kur gan pazīstu labu, labi, bet izmanto šo iespēju, lai pateiktu, ka visā šais lietās pārsvarā Mēs izmeklējam tādas ļoti novecojošas um, darbības veidus. Šī izmeklēšanas veidi jau vairs nav tik moderni. Un nereti izmeklēšana tiek veikta pēc nacionālas perspektīvas, jo nacionālās varas iestādes veic šo izmeklēšanu, bet noziegums, kā jūs teicāt, parasti nav nacionāls pēc sava rakstura. Jūs ļoti labi piemēru minējāt. Gadījis visas šīs lietas, ko izmeklē Olafs, nav pastrādāts tikai un vienīgi vienā valstī, jo ekonomikas realitāte ir tāda, un tāpat arī kriminālas pasaules realitāte ir tāda, ka robežas te netiek ņemtas vērā, tā ir pārnacionāla pēc sava rakstura, bet mēs joprojām skatāmies uz to visu tādā ļoti fragmentētā veidā, un tādu kā 19. gadsimta eh, perspektīvu ļoti novecojuši. Nu, un te, nu redz, mēs redzam skaidrus piemērus, uh, Un skaidri gaiši redzam, ka mūsu pieeja pilnīgi noteikti ir novecojusi, un tāpēc mums ir vajadzīga Eiropas perspektīva. Mums ir vajadzīgs, lai Eiropas Savienība darbotos kā tāda viena, viens apgals, kā viena tiesiskuma telpa. Tas ir ļoti svarīgi, un kamēr tas tā nebūs, mums vienmēr būs grūti, eh, nu, mēģināt šeit kaut ko nodrošināt. Vienmēr centīsimies tikai uzlabot sadarbību. Paldies, Fabio Demāsī! Priekšstādātāji, paldies. Jautājums Rionas kungam. Vai mikrofons strādā? Jā, gan. Uh, Rion. Jautājums Rionas kungam no Eiropola. Savās atbildēs jūs teicāt, uh, ka esat nodaunlodējuši Panamas dokumentu datu bāzi un jums ir visi šie hiti, jeb atbilstības attiecībos fokālajiem punktiem, respektīvi viens no tiem bija islāma um, terorisms saīsinājumā Hidra. Jūs teicāt, no Lielbritānijas šīs atbilstības bija vairāk saistībā ar aizdomās, aizdomīgiem pasākumiem un darbībām. Kuras valstis lielākoties bija saistīts ar šo globālo islāma terorismu? Uh, Un savukārt Eirojust Vācijas pārstāvim gribu vaicāt eh, finanšu izmeklēšanas, eh, izlūkošanas vienības pārstāvi informē mūs, ka viena no lielākajām problēmām Vācijā cīņā pret naudas atmazgāšanu ir tas, ka trūkst reģistrs attiecībā uz nekustajiem īpašumiem. Ko jūs par to domājat? Paldies, Rionas kungs, lūdzu. Tikai divas minūtes abām atbildēm. Uh, Paldies. Tā tad uh, par uh, datiem saistībā ar terorismu bija pārsteigums, ka 116 atbilstības gadījumi bija runājot par valstīm, kuras sniedz šo informāciju Eiropol. Mums ir uh, datu aizsardzības principi aizsargājam dalību valstu intereses un nav tiesību man atbildēt uz šo jautājumu tādēļ. Tā mēs, eh, eh, kā jūs zinat, aizsargājam ne tikai eh, privātu personu datus, bet arī uh, aizsargājam datus saskarā, saskaņā ar šo datu sniedzēju norādījumiem. Un mēs nevaram šos datus sniegt visiem, un tādēļ veidojam šīs datu dalību valstu datu pakotnes, un dalību valsts izlem, kurus datus var sniegt citām dalību valstīm, kurus ne. Paldies! Uh, Mējer Kabrī kungs, Demazī kungs, es kā Eiropas uh, Savienības uh, iestādes pārstāvs nevaru komentēt neko par atsevišķām dalību valstīm. Eirojust loma ir pārvarēt atšķirības starp dažādām tiesiskām sistēmām, īstenojot koordināciju. Mēs strādājam ar esošo sistēmu, neatkarīgi no tā, vai mums patīk vai nē, vai šķiet, ka kāda sistēma ir labāka par citu, tas nav galvenais. Mums galvenais ir Uh, nodrošināt uh, sadarbību, koordināciju un panākt, lai lietas virzītos uz priekšu. Tas ir mūsu uzdevums. Äh, Herrn Luka als nächster und dann. Lukas, Lukas Kungs ir uh, nākamais runātājs. Paldies. Īs jautājums. Tātad mēs parlamentā esam. Uh, tautas vēlēti pārstāvji, ja mēs uzdodam pamatotus jautājumus par valstīm, kur visvairāk ir problēmas ar šiem islamistu finansēm un jau uz tiem neatbild, tad tā ir nopietna problēma. Tālāk tika uzdots jautājums par valstīm, kuras negrib sadarboties, vai tādas ir, tika teikts, ka tādas nav, bet Luksemburgai un Austrijai ir izņēmums at, attiecīgajā uh, Uh, direktīvā, un tās nesniedz uh, informāciju izcelsmes valstīm. Un gribu jautāt, vai Luksemburga un Austrija arī tikpat labi sadarbojas ar jums kā citas dalību valstis? Priekšsēdētājs, kurš var atbildēt uz šiem jautājumiem, protams, uzklausīsim arī šo valstu pārstāvis vēlāk. Lūdzu, kurš vēlas atbildēt? Nu, jūs neko, uh, Maija Kaprīkungs, nevarat teikt par to. Uh, Es gribu teikt, ka Panamas dokumentu gadījumā mūsu koordinācijas darbā visas puses pauda gatavību sadarboties un iztenot koordināciju. Riandekungs neko nevēlas teikt, un tagad vārds Kaislēkungam. Nav jau tā, ka es negribu neko teikt, bet es gribu teikt, ka nesmu. Uh, sadarbojies un nesadarbojos ar dalību valstīm attiecībā naudas atmazgāšanu un izvairīšanos no nodokļu nomaksas, tas neietilps manās pilnvarās. Bet es eh, veicu izmeklēšanu arī par Luksemburgu un Austriju attiecībā uz uh, noziegumiem, kas ietilpst mūsu kompetencijā. Un tad šīs valsts sadarbojas ar mums tāpat kā citas valstis. Bet jūsu minētā uh, problēma attiecas uz naudas atmazgāšanu, nodokļu nemaksāšanu, bet tas neietelpst mūsu kompetencē. Šajos jautājumos es ne ar vienu valsti nesadarbojos, neko nevaru komentēt. Varbūt kolēģi ir citā situācijā atrodas. Nu jā, es tā saprotu, ka uz šiem jautājumiem jāatbild ir citām personām. Uh, Eh, tagad pateicos mūsu trim ekspertiem, mums eh, bija ļoti eh, liederīgi šie viedokļu apmaiņa, mēs konstatējam, ka sadarbība attiecībā uz pamatnes dokumentiem ir laba. Liels paldies! Uh, Riondē kungam, Kesler kungam un Mājam Kāprī kungam. Līdz ar to noslēdzam pirmo uzklausīšanas daļu. Tagad mums divu minūšu īsts pārtraukums, lai mēs varētu sagaidīt šeit prezidijā mūsu nākamos viesus. Ah, voilà, je vais me déconnecter. Je vous laisse. Merci. Désolé. Hein. Je vous en prie, monsieur.

So, meine sehr verehrten Damen und Godātie eh, dāmas un kungi, mēs turpināsim uzklausīšanu. Nu, jau ir pulkstens 17, tas nozīmē, esam aizkavējušies salīdzinājumā ar paredzēto grafiku, līdz ar to jautājumu un atbilžu laiks nedaudz jāsamazina un gribu sveikt um, mūs pie prezidē, prezidija galda Filipu Dekosteru, kurš pārstāv Beļģijas finanšu uh, izmeklēšanas nodaļu. Uh, tālāk Beļģijas uh, prokuroru Norbertu Naulinu, kurš pārstāv Fjoks uh, Eh, izmeklēšanas grupu Ziemeļreinā Vestfālē, Vācijā un īpaši nodarbojas šī vienība ar Panamas eh, dokumentiem un videokonferences pieslēgumā protams, um, apgaismojums varbūt nav tik labs, bet es redzu uz ekrāna um, Montaņē kungu, kurš pārstāv Francijas prudenciālās um, uzraudzības iestādi. Gribu sveikt visus četrus mūsu viesus. Sākam otro uzklausīšanas daļu. Uh, arī neizteikšu nekādus ievadu komentārus, jo mums uh, ir maz laika. Es gribu arī lūgt mūsu viesus izteikties katru nevairāk par astoņām minūtēm, nevis desmit minūtēm, kā bija sākotnēji paredzēts. Vispirms dodu vārdu Beļģijas finanšu izmeklēšanas vienības prezidentam Filipam de Kosteram. Mēs tagad uh, izvērtēsim šī jautājuma nacionālo perspektīvu, nacionālo skatījumu. Paldies priekšsēdētāji, godātie deputāti. Varu runāt trijās valodās, bet Tādēļ runāšu franču valodā, kuru šon pēcpusē neskanēja necik daudz. Un es varu tiešām iekļauties astoņās atvēlētajās minūtēs. Es uh, vadu finanšu izmeklēšanas vienību Beļģijā, gribu sniegt tādu īstu uh, pārskatu par uh, to, kas ir šī vienība. Un uh, Es arī nepieturēšos pie sākotnējā teksta, bet atbildēšu uz izskanējušiem jautājumiem un uh, pieminēšu arī Panamas dokumentus. Tātad mūsu vienība tika izveidota 1993. gadā, kopš 1995. gada uh, likumu došanā ir paredzēta cīņa pret naudas atmazgāšana, tā kā Bēļģijai nekas jauns nav šī parādība e, krāpšanās e, nodokļu jomā. Pēc septiņiem, astoņiem darbības gadiem mums bija jāprecizē šis jēdziens, aprobežojoties ar smagiem e, nodokļu noziegumiem, organizēto noziedzību un vienkārši krāpšanas gadījumu nodokļu jomā vairs neietilpst mūsu kompetencē. Mūsu uh, vienība uh, saņem uh, informāciju par aizdomīgiem gadījumiem vai nu no Bēļģijas varas iestādēm vai no partneru valstīm visā pasaulē. Un mūsu vienība uh, veic analīzi par uh, šiem uh, aizdomīgiem darījumiem, par saņemto informāciju, un mums ir iespēja pieprasīt informāciju no visām uh, valsts dienestiem, gan tiesu iestādēm, gan policijas izlūka dienesta un nodokļu administrācijas. Varam vērsties arī pie Olaf, ja ir runa par uh, noziegumiem pret Eiropas Savienības budžetu. Līdz ar to mums ir ļoti plašas pilnvaras, ja aizdomīgs darījums ir konstatēts, tad mums ir pienākums šo lietu nosūtīt tiesības sargājušām iestādēm, un Beļģijā mums ir iespēja administrīvā kārtā iesaldēt personas kontus vai transakcijas piecu uh, darba dienu uh, laikā. Tātad, ja es uh, gribu uh, bloķēt kādu kontu, tad to var izdarīt uz piecām dienām. Šādi administratīva iesaldēšana tiek lemta, mm, tad tas tiek arī izdarīts. Un brīvdienas netiek ieskaitīts šajā termiņā. Tātad mēs vēršamies pret uh, naudas atmazgāšanu saistībā ar krāpniecību nodokļu jomā. Un uh, mēs vēršamies pret smagiem noziegumiem, tādi uh, uh ir pamat noziegums un pēc tam ir naudas atmazgāšana. Varbūt uh, krāpšanās nauda eh, nodokļu jomā, un eh, šī nauda atrodas kādā bankas kontā ārzemēs, un ja šī nauda tiek pēc tam investēta nekustāmā īpašumā, tad mēs varam vai nu kontu bloķēt, vai arī nosūtīt nepieciešamo informāciju, lai uh, mantē tiktu uzlikts arests. Tādēļ ir jācīnās pret naudas atmaskāšanu. Es kā prokurors varu teikt, uh, ka mā, esmu guvis pārliecību savā darba gaitā, ka ir nepieciešama arī stratēģija šai jomā. Un ir jāvēršas pret uh, naudas atmazgāšanu, kas ir, uh, kur ir izmantot noziedzīgā veidā iegūt līdzekļi. Uh, Es eh, zinu arī, ka kolēģi veic izmeklēšanu par pamatnoziegumiem, kas ir uh, eh, cilvēku tirzniecība, organizētā noziedzība un, un citi nodarījumi. Kas būtu svarīgāks cīnīties tikai pret naudas atmazgāšanu vai šo pret pamatnoziegumu? Bieži vien ir tā, ka par pamatnoziegumu, kad tas ir atklāts, jau ir iestājies noilgums bet naudas atmazgāšanas apkarošana ir uh, tāda pieeja, ka mums ir iespēja, ja nesodīt šo pamatnoziegumu, tad atgūt līdzekļus, kas ir iegūti noziedzīgā veidā. Nu, gribu tagad pievērsties jautājumiem, kas jūs īpaši interesē. Panamas noziegumi, krāpšanās nodokļu jomā vai nu organizēti vai individuāli veikti noziegumi. Mums ir iespēja uh, sadarboties ar uh, specializēto nodokļu inspekciju Bēļģijā un PVN kontrolas inspekciju. Mēs varam pieprasīt informāciju uh, un uh, izmantot šo informāciju analīzes veikšanai. Un mēs arī nebaidamies izmeklēt uh, naudas atmazgāšanas lietas. Bet, ja mēs runājam par krāpniecību nodokļu jomā, ir jānodala vairākas, vairāki posmi - PVN, krāpšana. Nu, uh, šāds noziegums ir viegli atklāt. Uh, piemēram, offshore konti Panamā pats par sevi nav nekāds pārkāpums, jo drīkst būt konts ārzemēs, bet ja šāds konts netiek deklarēts, tad tas jau ir pārkāpums. Minēšu piemēru. Kāds mans kolēģis, ko es ļoti cienu, šodien, piemēram, atver bankas kontu Bahām salās, tas nav nekāds um, pārkāpums. Bet, ja nā, nākamgad aizpildot nodokļu deklarāciju, viņš šo kontu uh, nedeklarē, tad um, jau uh, ir veikts pārkāpums. Tā kā ir, teiksim, 5-6 mēnešu posms, kuru laikā es neko nevaru darīt, man ir jāgaida, kas notiks tālāk, lai varētu uzsākt kaut kādas darbības. Vēl viens svarīgs uh, elements, un par to es vairs nerunāju no nacionālā aspekta, bet to nepieminēju trīs. Uh, iepriekšējie runātāji. Daudz tiek runāts par eiro, jūs tas augstu vērtējat tā darbību, arī Eiropol ir uh, uh mums zināms un augstu vērtējas sadarbība ar šīm septiņām uh, finanšu izmeklēšanas vienībām. Ceru, ka Beļģija ir uh, labāko skolnieku skaitā, jo mums vienkārši nav citas izvēles, mums ir aktīvi jādarbojas, bet ir citi, kas varbūt nu, nav tādi, kas nu, negrib sadarboties, bet kam tomēr ir uh, mazāka vēlme sadarboties. Ir arī šī uh, finanšu izmeklēšanas nodeļa, bet ir arī grupa Egmon, kas pārstāva uh, simtiem uh, izmeklēšanas uh, vienību visā pasaulē. To izveidoja Bēļi un Amerikāņi 1995. gadā Egmonu pilī, un šīs vienības, kas darbojas visā pasaulē, to pārstāvi trīsreiz četreiz gadā tiekas, lai operatīvā uh, līmenī uh, apspriestu izmeklējumās lietas. Tagad atgriezīsimies pie Panamas jautājuma. Jā, esmu saņēmis informāciju par konkrētām personām 140 vārdus. Uh, esam saņēmuši un esam uzsākuši 97 lietas. Ko es daru, nekas nenotiek. Uh, jo prasīju, lai man sniedz papildu informāciju Panamas varas iestādes, joprojām nesam neko saņēmuši. Nu, tuvojas Ziemassvētki, varbūt sagaidīsim Ziemassvētku dāvanu. Jāsaka, mēs darbojamies ar uh, ierobežotiem līdzekļiem, kas ir mūsu rīcībā. Tika runāts par sadarbību. Es domāju, ka mums drīzāk būtu jāveido sinerģijas, un es uh, varbūt jūs šokēšu, bet, nu, es gribu teikt, esam dzirdējuši par Eiropolu, Eirojust, un es gribētu teikt, kādēļ mums nepadomāt par to, vai neizveidot Eiropas līmenī finanšu izmeklēšanas nodaļu. Paldies, saka priekšsēdētājs. Es uh, gribu tagad vārdu dot Patrikam Montoyē, kurš mūs uzrunā no Francijas video pieslēgumā. Jūs tātad pārstāvat Francijas uzraudzības iestāžu kolēģi. Vai jūs mūs dzirdat? Jā, ļoti labi. Paldies! Nu, laikam attēls ir nedaudz uh, tumšs, ēnains. Uh, Eh, šajā pieslēgumā, nu, tās ir tehniskas problēmas, bet es gribu teikt, ka mūsu iestāde tika izveidota 2010. gadā apvienot banku un apdrošināšanas kontrolas iestādes. Un a, eh, mums līdzekļus piešķira eh, Francijas centrālā banka, mēs kontrolējam uh, banku un admi, apdrošināšanas uh, firmu darbību, tāpat uh, vēršamies pret terorisma finansējumu un arī uh, kontrolējam to, kā tiek klientiem pārdoti finanšu projekti, eh, es atveros produkti. Uh, neatkarīgi no tā, kāda veida klientiem šie finanšu produkti vai instrumenti tiek pārdoti. Eh, jautājums eh, šo pēcpusdienu tiek eh, apspriests par finan, Panamas dokumentiem, un mūsuprāt svarīgi ir izvērtēt to, kā tas viss sasauc ar E, terorisma finansēšanu, ir jāpanāk arī, lai bankas un apdrošinātāji ievēro spēkā esošo likumdošanu. Mums ir izmeklēšanas iestāde Francijā, kas sauc Strakfin, kas uh, Eh, katru sektoru atsevišķi izvērtē un raugās uz to, lai gan bankas, gan apdrošinātāji ievērotu spēkā esošos tiesību aktus. Mēs īstenojam kontroli gan uz vietas, gan arī Uh, no attāluma izvērtējam uh, dokumentus, kas atrod šajās iestādēs, iz, taujājam šo iestāžu darbiniekus, bet, protams, viss efektīvākais veids ir veikt izmeklēšanu uz vietas, lai nodrošinātu, ka uh, dokumentos aprakstītās procedūras patiešām reāli darbojas, ka finanšu iestādes pilda savas saistības attiecībā uz klientu identifikāciju un arī, ka Trakfin tiek informēts par aizdomīgiem darījumiem. Runājot par Panamas dokumentiem, eh, jūs vēlēties dzirdēt mūsu viedokli, esam sagatavojuši detalizētu dokumentu, esam jau no šā gada aprīļa uzsākuši izmeklēšanu vairākās lietās, uh, attiecībā uz bankām un apdrošinātājiem, kas darbojas ārvalstīs, apkalpojot privātos klientus, lai noskaidrotu, vai šo klientu, uh, šiem klientiem uh, ir uh, saikne ar šo Panamas lietu. Esam izsūtījuši simtiem vēstuļu, lai uh, iegūtu informāciju, tāpat esam veikuši pārbaudi organizācijās, kur ir bijuši šādi sakari konstatēti. Um, tāpat esam pieprasījuši iešē, iekšējā audita veikšanu šajās iestādēs un lai mums sniedz atbilstošu informāciju Esam arī veikuši izmeklēšanas darbības uz vietām privātās starptautiskās bankās, lai iegūtu papildu informāciju. Mēs kā tādi necīnāmies pret uh, krāpšanos uh, nodokļu jomā, bet mums ir jānodrošina tas, lai attiecīgās iestādes mm, ņemtu vērā arī šos noziegumus ciņā pret naudas atmazgāšanu. Francijā diezgan jau uh, sen krāpšanās nodokļu jomā uh, tiek skatīta kopā ar uh, naudas atmazgāšanu. Tātad uh, šāda pieeja jau ir sen, jau tad, kad uh, nekāda harmonizācija netika veikta. Protams, ir diezgan uh, sarežģīti nodrošināt efektīvu kontroli pār multinacionālām grupām. Mums ir jānodrošina lai jebkurš, lai kura bandu iestāde vai apdrošinātājs, kas darbojas Francijā, vai nu kā filiāli, vai tas ir Francijas uzņēmums, ievērotu spēkā esošo likumdošanu, runājot par franču uh, uzņēmumu filiālēm Eiropas Savienībā vai ārpus tās, mēs raugāmies uz to, lai tiktu pildītas tiesību normas. Ir arī tādi tiesību akti, kas traucē šo grupas pieju īstenošanu, un mēs tāpat vēlamies noskaidrot, kas reāli notiek Francijas banku filiālēs, jo ir arī gadījumi, kad aizbildinoties ar uh, banku noslēpumu, netiek sniegta informācija, tā skaitā arī mātes uzņēmumam. Un uh, protams, uh, cīņa pret naudas atmazgāšanu ir uh, to valstu kompetencē, kur atrodas attiecīgās filiāles, un mm, mums uh, nav iespēju uh, Uh, vērsties pret uh, filiālēm citās valstīs, gan Eiropas Savienībā, gan ārpus tās, bet mēs toties varam vērsties pret mātes uzņēmumu par kontroles trūkumu vai arī par pa, pa to, kā netiek uh, pieprasīts, lai filiāls pilda mītnes zemes Eh, likuma normas. Mēs arī varam izvērtēt dažādas pasākumas, kas tiek veikti cīņā pret naudas atmazgāšanu, un mēs eh, pārzinām to, kā bankas un uzņēmumi organizē savu darbību un kontroli, un tas mums palīdz labāk izvērtēt, vai šie finanšu, šīs finanšu iestādes tiešām īsteno visas prasības, lai cīnītos pret naudas atmaskāšanu un terorisma finansēšanu šīm bankām ir ikdienā kontakts ar klientiem un viss darbs sākas jau ar klientu identificēšanu, ar uh, dažādu transakciju identifikāciju. Mums ir arī diezgan cieša sadarbība ar Francijas uh, finanšu izmeklēšanas nodaļu, uh, mēs no viņiem saņemam informāciju par dažādiem kontrols procedūru pārkāpumiem. Tāpat mums ir sadarbība ar valsts uh, finanšu iestādēm. Mēs tās informējam par īstenotajām kontrolēm. Mēs uh, protams, nevaram izvērtēt katru krāpšanas gadījumu atsevišķi, bet mēs kontrolējam sistēmu un mehānismu, kas palīdz noskaidrot aizdomīgus darījumus. Un uh, es uh, esmu gatavs atbildēt arī uz uh, deputātu jautājumiem priekšsēdētājs, ļoti interesantu ieskatu jūs sniedzāt Francijas praksē. Tas ir arī, diemžēl, mūsu laiks ir ierobežots. Nevarēju dot jums uh, iespēju vairāk runāt, bet tagad vārds Mišelam Klēzam, kas ir Beļģijas prokurors. Jāsaka, es neesmu prokurors, bet gan izmeklēšanas tiesnesis un eh, darbojos neatkarīgi no prokuratūras. Daudzu gadu gaitā gūtā pieredze uh, nu, ļauj man spriest par uh, Panamas dokumentiem un mani arī uzaicināja šai sakarā uzstāties Beļģijas parlamentā, un es savu runu sāku ar to, ka jūsu pārsteigums mani pārsteidz. Patiesībā mēs jau uh, sen vērojam šo parādību, un mēs varētu saņemt arī kaimanu dokumentus nākamgad un vēl citus Bahamu dokumentus, un uh, būtībā mēs 40 turpmākos gadus varam sagaidīt dažādus skandālus. Un tas mani varbūt pat mazāk interesē, bet Beļģijā mēs jau neko jaunu neuzzinājām no šī konsorcija, bet tomēr ir ļoti labi, ka uh, šodien, uh, balstoties uz šo informāciju, mēs varam veidot dažādas izmeklēšanas uh, komitejas un sākam reaģēt, kaut arī tas jau ir par vēlu. Es gribu arī atsaukties uz Filipu Dekostēra teikto. Jāsaka, ka š, jā, jānorāda, ka tā jau nav fiskāla problēma. Un Panamas gadījumā mums ir jārunā nevis par fiskāliem jautājumiem, bet gan par finanšu noziegumiem. Uh, ir četru veidu finanšu noziegumi. Pirmais veids ir pilnībā veidā likumīgas darbības, piemēram, ja jums uh, uh ir nepieciešami santehniķa pakalpojumi, tad uh, santehniķis jums jautā, vai jūs vēlaties uh, čeku vai nē. Otrs veids ir, teiksim, uh, ja jums ir jāremontē baseins, tad šo rēķinu piesūta uzņēmumam, jo tur ir izdevīgāks režīms nekā privāta personai. Tālāk e, ir korupcija tā uh, būt, ir ļoti izplatīta parādība dienvidu puslodē, kas uh, ne tikai ierobežo demokrātijas attīstību, bet varētu pat vispār demokrātiju nosmacēt turpmāko gadu laikā. Un tie ir uh, noziedznieki, kas uh, darbojas legāli. Nākamais uh, noziegumu veids ir uh, krimināli noziedznieki, kuri darbojas virtuālā veidā. Jūs zināt, kāda ir ienākuma no PVN karuseļa Eiropā? Šeit ir runa par 250 miljārdiem uh, eiro, kas uh, izmantot fiktīvas operācijas tiek izkrāpti valstīm. Uh, piecas Eiropas valstis, piecās Eiropas valstīs tika noziedznieki uh, iesniedza Bēģijā uh, viltus dokumentus par uh, rezidenci un par uh, nekustamā īpašuma no, no, nodokļiem. Un uh, tad vēl ir uh, liela apmēra organizētie noziegumi 5000 miljārdu. Uh, šeit ir runa par uh, narkotiku kontrabandu, ieroču kontrabandu, cilvēku kontrabandu un ir šī netīra nelegālā nauda kaut kā jālegalizē. Nākamais nozieguma veids - terorisms. Šeit finanšu noziegumi ir izdarīti vispirms, un pēc tam tiek organizēti atentāti. Un mums būtu jāpadomā, vai arī radikalizāciju nevajadzētu reiz pasludināt par noziegumu. Un pēdējais noziegumu veids, ar ko es strādāju pats. Tie ir eh, noziegumu atbalstītāji, bez kuriem šie noziegumi nebūtu iespējami. Tie ir banķieri, dažādi nodokļu konsultanti, advokāti. Un, lai varētu efektīvi cīnīties pret šiem noziegumiem, tad Panāmas dokumentu kontekstā tieši pret šīm personām būtu vispirms jāvēršas. Un Beļģijas kontekstā es varētu jums stundām ilgi skaidrot, cik mani ļoti satriec manas valsts īstenotā politika, kad tiek uh, būtībā demontēti visi instrumenti, kas ir mūsu rīcībā, lai varētu cīnīties pret šiem noziegumiem. Nu, no otras puses eh, ir eh, iespējas mana kolēģa vadītāja vienībai eh, konstatēt aizdomīgas darbības, un Bēļģijas krimināla kodeksā ir 505. pānt otrā daļa, kur ir teikts, ka nodok, naudas atmazgāšana Eh, ir nevis kaut kāds papildus saistīts noziegums, bet pā, noziegums pats par sevi. Un uh, mantas arests un konfiskācija var noteikt ekvivalentā veidā. Pat nepierādot, ka šī konfiscētā manta ir um, nozieguma rezultāts, bet var vērsties arī pret uh, nozieguma atbalstītājiem par attiecīgo summu un kādēļ citur Eiropā netiek pieņemti šādi paši likumi. No Eiropas viedokļa es gribu teikt, nu, balstoties uz man tiesnešu pieredzi, es gribu teikt, ka ir tik daudz darāmā Nu, padomājiet, 2011. gada februārī es uh, toreiz piedalījos Hāgā sanāksmē, kur tika izveidots Eirofisk, lai vērstos, lai īstenotu informācijas apmaiņu par uh, finanšu noziegumiem un īpaši, lai vērstos pret tā saucamiem PVN karuseļiem Eiropā. Uh, Un patiesībā, kas tagad būtu jādara? Būtu pirmkārt jānoskaidro, kāds ir modus operandi naudas atmazgāšanā. Un, kad ir noteikts šāds rīcības veids modus operandi, tad var konstatēt, kas uh, fiziski saliek naudas eh, banknotes koferos, jo tas joprojām notiek. Un, un kā tad tas notiek, piemēram, marokāņu vidū, ja robežas ir slēgtas, tad eh, tas eh, notiek kompensācijas veidā. Otrs veids ir uh, viltotu rēķinu izrakstīšana. Nākamais uh, fiktīvas komerc operācijas, kas uh, palīdz uh, veidot naudas uzkrājumus ārzemēs. Šī institūcija varētu uh, atmaskot visus šos rīcības veidus un pēc tam varētu arī identificēt atbalstītājus. Nu, uh, ja jums ir um, vieda telefons, ierakstiet Google uh, nodokļas, nodokļu paradīze, un jūs nevis saņemsiet informāciju par Panamas dokumentiem, bet 550 reklāmas atradīsiet par dažādām iespējām izmantot šīs nodokļu paradīzes. Nu, tādēļ vajag identificēt šīs personas, atmaskot, un, un vēl būtu steidzam, kas jādara. Un es domāju, ka tas uh, iekļaus jūsu pilnvarās Uh, ar skaidrākiem uh, kritērijiem definēt, kas ir nodokļu paradīze un sastādīt sārakstu, izvairoties no pagātnē pieļautām kļūdām. Un visbeidzot, Es gribu atsaukties uz jūsu parlamenta rezolūciju, kas pieņēma 2013. gada oktobrī par cīņu pret korupciju. Jūs bijāt izdarījuši lielisku darbu un valstis šo dokumentu izmetam izkastē. Dalība valsts nekad neņēma vērā jūsu ieteikumus. Ar SVF un Pasaules banku kopā ir steidzami jānosaka pasaules mērogā, cik liels apjoms ir šiem finanšu noziegumiem, lai visas pasaules iedzīvotāji un īpaši Eiropas pilsoņi saprastu, ka viņi saskars ar bezprecedenta parādību un ka ir tiešām jārīkojas un arī nosakot politiskas sankcijas pret šīm identificētām valstīm. Paldies, Mišel Klēst. Jūs kā izmeklēšanas tiesnes tiešām esat uzklājis, uh, uzkrājis uh, ievērojamu pieredzi, un pēdējais runātājs ir Norberts uh, Naulins, kurš pārstāv uh, Ziemeļrēnas Vestfāles īpašo izmeklēšanas grupu cīņā pret organizēto noziedzību. Liels paldies, dāmas un kungi! vēlos īsumā stādīties priekšā, pastāstīt par savu darbu. Nu, gribu teikt, ka šī grupa ir nu pat dibināta, pastāv kopš pagājušā gada 1. februāra un vēršas pret organizēto noziedzību un nodokļu nemaksāšanu. Un uh, Mēs uh, arī izmeklējam šo noziegumu saistītu ar uh, citiem uh, tā saucamiem parastiem noziegumiem vai arī citiem uh, ekonomiskiem noziegumiem, tādiem kā korupcija un uh, krāpšana nodokļu jomā. Un šī tēma saskaras arī ar uh, terorisma finansēšanu. un mēs sadarbojamies ar policiju, un mēs uh, izveidojam šo grupu, lai izvērtētu iespējas uh, izmantot uh, spēkā esošās likuma normas. 2013. gada beigās mūsu federālā zeme saņē, nopirkus, nopirka datus no informatora Vupertālē. Tas nav tas pats, kas Panamas dokumenti. Panamas dokumenti nozīmē, ka tika publiskota informācija, kas bija pieejama starptautiskajam žurnālistu konsorcijam. Bet mūsu rīcībā esošos datus uh, uh ar Panamas dokumentiem sasaista tas, ka tur arī parādās šīs juri, eh, advokātu birojas Mossack Fonseca, kas bija iesaistīts šo offshore uzņēmumu dibināšanā. Un par eh, arī uh, konkrēti tātad, ko mēs uh, uzzinājām. Šajos dokumentos mēs konstatējam, mums ir dibināšanas dokumenti, dažādi uh, vadības sēžu protokoli, pilnvaras, uh, tātad uh, pēc eh, šajā dokumentā ir norādīts patiesais labuma guvējs. Tāpat ir arī izraksti no oficiāliem akcionāru reģistriem un arī uh, parādās uh, konsultanti, kuri darbojās Fonsak, uh, Mostak Fonseka. Uh, Un tāpat mums ir pieejama e-pasti, korespondence ar bankām uh, un konsultantiem, uh, un uh, tie ir sūtīti no Mossack Fonsekas biroja. No šiem materiāliem var izdarīt konkrētus secinājumus. Pirm, proti var noskaidrot, kas ir patiesais labuma guvējs. Var noskaidrot offshore uh, uzņēmuma nosaukumu un uh, atrašanās vietu. Tas nenozīmē, ka visi šie uzņēmumi, ko ir veidojis uh, uh, Mossack Fonseca, arī atrodas Panamā. Tikai daļa no viņiem atrodas. Uh, jo e, šis uzņēmums e, dibina e, uzņēmumus visos pasaules reģionos 44 jurisdikcijās, ne tikai Panamā. Offshore uzņēmuma atrašanās vieta nenozīmē, ka konti vai īpašums uzņēmumam atrodas Panamā. Tas var atrasties, tie var atrasties arī Eiropā. Tāpat ir arī uh, šo uzņēmumu oficiālie vadītāji un valdes uh, locekļi, tie ir šī uh, advokātu biroja darbinieki. Mēs tāpat arī zinām banku un īpašumu konsultantu vārdus, kas darbojas ar šiem uzņēmumiem. Var arī teikt, ka nav ne viena konkrēta gadījuma, kurā kur šis patiesais labuma guvējs ir tieši vērsies pie Mossack Fonseca. Nē, viņš tas vienmēr ir noticis ar banku starpniecību, dažādiem finanšu konsultantiem un arī uh, rēķinos tiek iekļauts iekļautas izmaksas, kas saistītas ar uh, šo uzņēmumu dibināšanu un reģistrāciju. Vēl viena īpatnība šajās lietās. Ja Komercbanka saviem klientiem uh, uh dibina šādu offshore uzņēmumu, un ja klients uh, maina banku, tad tiek vienmēr sastaistīts ar konkrētu banku, un ja mainās uh, banka, tad mainās arī uh, šī sasaiste. Un tā šajā gadījumā uh, varas iestādes, valsts iestādes nevar noskaidrot, kas ir patiesais labuma guvējs. Šeit ir tikai trīs personas, kas zina, tātad uh, labuma guvējs attiecīgā šis uzņēmums mazāk fonseka un um, banka jeb starpnieks. Neviens cits vairāk uh, šo informāciju nevar sasniegt, saņemt. Mums um, šie materiāli uh, rada jautājumu, kam tiek izmantot šie offshore uzņēmumi. Mums ir skaidrs, ka kad uh, var izmantot šādu uzņēmumu, lai uh, atmazgātu naudu, slēpt, slēptu ienākumus, nemaksātu nodokļus nodokļu nemaksāšana uh, pie uh, mums arī 90% gadījumu tika atzīts par noziegumu attiecībā uz šīm lietām. mēs esam uzsākuši izmeklēšanu attiecībā uz 524 Vācijas pilsoņiem un vairāk nekā 50 finanšu institūtiem. Kā aizdomās turētie mūsu izmeklēšana uh, ir uh, tātad uh, šie uh, Mossack Fonseca darbinieki, un tāpat arī ir uzsākt izmeklēšana pret banku darbiniekiem, kas ir saistīti šajās darbībās, un arī tiek veikt izmeklēšana pret šiem patiesā labuma guvējiem. Uh, Eh, ķelnes prokuratūra ir eh, galvenā atbildīgā iestāde un arī Ziemeļa Rēnas Vestfāles krimināla policija un mēs arī sadarbojamies ar visām atbildīgām iestādēm eh, Ziemeļa Rēnā Vestfālē. Mēs esam arī definējuši izmeklēšanas mērķus. Panākt uh, krimināla tiesiskas sankcijas, tāpat uh, noskaidrot uh, nesamaksāto nodokļu summu un to spiedzīt. Uh, mums uh, šeit ir jāvēršas pret konkrētām personām, nevis pret uh, uzņēmumiem, pret uh, fiziskām personām. un mūsu izmeklēšanas laikā esam veikuši kriminālu procesuālās darbības, lai mēs vērstos uh, pret uh, uzņēmumiem, tātad, kas uh, darbojas uh, Un, ja bankas, kas atrodas Vācijā un kam ir filiāles, teiksim, Luksemburgā, mēs vēršamies pret tām personām, kas uh, oficiāli dzīvo Vācijā. Kā jau es teicu, 90% gadījumu ir runa par izvairīšanos no nodokļu samaksas. Un tika veikti arī, arī centieni izvairīties no um, apiet 2003. gada direktīvu par banku procentu likmēm un uh, to aplikšanu ar nodokļiem, un tādēļ šī nauda tika glabāta offšoros un vairums uzņēmumu vēlējās apiet šādā veidā direktīvu par uh, depozītu procentiem un to aplikšanu ar nodokļiem. Un tā ir arī organizēta noziedzība, šie visi šīs visas darbības. Paldies, Nailina kungs, mēs daudz uzzinājām no jums, interesanti, un mums, diemžēl, jau rodas problēmas ar uh, laiku. Sēde uh, paredzēta ir līdz 18.30. Mums ir 45 minūtes laika un ir daudz runātāju pieteikušies, un es tādēļ ierosinu uh, sadalīt laiku šādi. Jautājumu uzdošanai viena minūte, atbildēja divas minūtes. Nu, jūs jau arī esat pieraduši pie šādas prakses, kā bijušais ministrs. Lukas kungs, es nepiekrītu. Mēs daudz esam runājuši par to, ka šai komitejai ir jāpiešķir pienā, eh, iespēja uzdot jautājumus vairāk un papildi jautājumus, un tagad jūs cenšat to ierobežot. Nu, mums ir skaidri noteikumi, tūku darba laiks ir ierobežots, mēs jau varam arī organizēt tā, ka viss beidzās 18.30 un kad uh, ir 18.30, tad mēs vienkārši beidzām un neviens neko vairāk nevar jautāt. Bet tagad vārds Kofort kungam. Paldies priekšsēdētā, izteikšos īsi. Nu, laika ierobežojumu dēļ pirmām kārtām. Filipam Dekostam paldies par prezentāciju. Jūs minējāt vienu līgu, jūs teicāt, lūk, ir jāizmanto, jāizveido Eiropas FIU, lai būtu efektīvāks darbs. Kā jūs to darītu praktiski? Kāds ir jūsu ierosinājums? Un kā tas uzlabotu jūsu darbu, ja mums būtu šāds Eiropas finanšu izmak... Mm, izlūkvienības mm, komanda? Uh, Jūs teicāt 97 lietas ar Panamas dokumentiem, kur jūs pieprasāt informāciju no Panamas. Ko mēs varam darīt, lai jums palīdzētu šīs izmeklīšanas virzīt uz priekšu? Tas būtu liederīgi. Un visbeidzot, Nolīna kungam vēlos vaicāt. Metodu, ko jūs izmantojāt, nopērkot informāciju no šiem informantiem. Mēs redzam, arī Dānijas nodokļu iestāde nopirkus ir šādus datus. Kā šāda pieeja palīdz jums, un vai jūs līdzīgu pieeju varētu ieteikt arī citām valstīm, citām dalību valstīm? Un vai tas varētu novest pie sekmīgākas šāda tipa nozieguma apkarošanas? Jā, paldies! Paldies par jautājumu īsumu. Pre, Priekšsēdē Kosta, lūdzu. Centīšos atbildēt īsi, Eiropas Savienības FIU ideja jau lik, tika likt uz galda pirms vairākiem gadiem. Nu, es neuzskatu, ka vajadzīgs īpaši daudz naudas vai ēks, ir vienkārši vajadzīgi tādu, tāds pabudinājums apsēsties kopā pie galda un izanalizēt situāciju, kāda mūs gaida turpmākajos mēnešos. Un tas ir viens no secinājumiem, ko izdarām respektīvi, ka terorisma finansējums un tā apkarošana var notikt tad, ja mēs varam pievienoties izmeklēšanas komandām šādos FIU, FIU lasīju par track, trackfin. Un tur jāsaka, sadarbība ir visai cieša. Ne, nu, mēs būtiski esam tādi kā ieroču brāļi, mēs apmainamies ar informāciju un šobrīd domājam par to, ka, ko liederīgi, kas varētu arī manam kolēģim būs liederīgs, nevis tikai pieprasām vai nogaidām kādu informācijas pieprasījumu. Ko jūs varat danīt attiecībā šiem 97 lietām? Nu, piedodiet, bet baidos, ka neko jo tas viss ir atkarīgs no šiem konkrēti cilvēkiem, no šī mm, ģenerāla prokurora Panamā, vai viņš atbildēs uz manu pieprasījumu, uz manu jautājumu. Nu, ļoti šaubos, ko jūs varat darīt jūs, praktiski neko. Nu jā, nav visi apmierinoši. Nālinkungs. Mums ir jāzina, ka starptautiskās kriminālās uh, sis sistēmas eh, var eh, sagraut tikai, ja mums ir pieejama tā informācija, kas ir eh, šīs sistēmas darbiniekiem. Un neviens šajā sistēmā iesaistītais nav altruists un bez maksas neko nedarīs. Un vienmēr ir tādēļ jautājums par naudu, un otra, otrs aspekts ir informātora aizsardzība. Un par to mēs arī diskutējām, kad runājam par trauksmes cēlāju sistēmu. Mums arī ir jādomā, kā to visu ierakstīt likumā un norobežot. Mišēl kungam tagad vārds. Jā, paldies priekšsādātāji. Pirmkārt, te Kostas kungam nav īsti daudz laika. Vai pirms Panama dokumentu atklājumiem Vai jums jau analīzes gaitā bija radušas gūtas zināšanas par to visu, vai jums bija tāda sajūta, ka būs tādi elementi, kas lika varbūt paredzēt šādus Panamas dokumentus jautājumus? Un, ja jā, tad kāpēc jūs nezvanījāt trauksmes zvanīju iepriekš? Un kāpēc izmeklēšanas netika uzsākts jau pirms šiem Panamas dokumentu atklājumiem? Tas mans pirmais jautājums protams, vēlos skaidru atbildi. Eiropola rakstiskajās atbildēs tika teikts, ka, nu, vai vismaz radās sajūta tāda, ka nav notikusi atbilstīga sadarb sadarbības starp šiem FIU un Eiropolu. Tas attiec uz Dekalsteru kungu. Klēskungs piekrīt savukārt jūsu paustiem sašutumam, bet tāpat laikā ne, nepiekrīt jūsu paustiem brūktumam. Es esmu drīzāk tāds optimists, nevis realists, bet vienā jums piekrītu. Uh, šī reakcija ir atbilstīga. Man ir bijusi iespēja par to arī izteikties, un tas, ko jūs saucat par šiem vidutājiem, Man rodas sajūta, ka viņi tiešām, zinām, arā, nu, kaut kā tiek palaist vaļ, vaļā. Mēs, viņi, mēs nevēršam pret viņiem savu tiesu taisnīgo sašutumu. Bet tas jau ir veids, kā vērsties par tom, jo bez šiem vidutējiem arī nekas tāds nebūtu bijis iespējams. Un es negribētu, ka viņi šeit izkļūst sveikā cauri. Es tiešām gribētu pievērsties, lai pie, gribētu, lai mēs pievēršamies arī šiem cilvēkiem, šiem, šīm struktūrām. Nu jā, divas minūtes. Nu jūs tiešām līdz šim ir devies ievērot uzstāšanās laiku, ceru, ka tas tā tas būs arī tālāk. Pirma, kurš atbildēs pirmais, de Kostakungs? Ko tad tā es deputāti atbildēšu ar skaitļiem uz pirmo jautājumu. 2014. gadā bija FMI ziņojums par Panamu, par cīņu pret naudas atmazgāšanu un terorismu finansējumu, kas attiec uz šo šūnu Panamā, nu, mums nebija piekļuvusi informācijai par līdzekļu saņēmējiem, bija arī ierobežoti resursi, un nu, neko tur nevarēja darīt. 2014. gada novembrī Beļģija bija tā, kas eh, šai grupā FIU šo problēmu pacēla. Viņa teica, lūk, varbūt ir vajadzīgs kaut ko darīt, kaut ko palīdzēt, bet nav, nebija sadarbība šajā Egmonta grupā 16. gada novem, novembrī saņēma ēpastu, jā, viss ir atrisināts, viss ir notiks, tas bija februārī, Panama kļūs par sadarbības valsti aprīlī, un aprīlī tad, nu, žurnālisti kaut ko uzraka. Nu, šīs chronoloģija, manuprāt, jums skaidri un gaiši pasaka, ko jums grib teikt. Eiropols un FIU. Nu, es domāju, ka tā ir jau veca problēma. Tā ir tik veca problēma, ka jau gadiem ilgi par to esam domājuši. Jo te mēs runājam par administratīvu struktūru un tādu struktūru, kas saņem šo informāciju. CRF ir tiesa iestāde, viens ir policijas iestāde, Eiropols ir šī policijas iestāde šajā gadījumā. Es esmu uh, administratīvā struktūra, viņa policija un šī struktūra līdz ar to nav savienojama. Nav tik vienkārši, mums ar Eiropolu ir izdevies salī, sadarboties ar Eiropolu, domāju, ka to var izdarīt arī citi. Montaņie kungs un Klēs kungs. Klēs kungs pirmais. Atbildot Mišel kungam. Nu jā, uzbrukšķiem bidutājiem zināmā mērā eh, nu, būtu tā, kā mēs aizņemtu uh, atņemtu mafijai iespēju kaut kādā veidā nedaudz rīkoties, nu, ka mēs, piemēram, likvidētu viņiem pieejamos advokātus šai gadījumā. Nu, es domāju, ka mums jādarbojas ar proaktīvi. Jūs taču zinat, ka Brisele arī ir uzņēmēja darbības dažādi kongress, kongres, kura var, nu, piemēram, piedalīties, un tad šāda veida idejas tiek joprojām piedāvātas. Un man vienmēr ir līdzies, ka ir gandrīz tāds, nu, kā, nu, gatavo produktu veikals no šādas finanšu krāpšanas jomas, kuras tad tikai atliek vien nopirkt un izmantot. Un, un jāsaka, līdzīga veida pienākumi, jo 2000. gadā bija pieejami Parīzē lielā kongresā, visas lielās firmas tur bija pārstāvētas. Runājot par šiem trauksmes cēlājiem, jo bezsilprāvis tie, kas vēlas piedāvāt informāciju, viņi dara to par vēl. Protams, Vācijā tāpat laikā ir informācijas eh, vienošanās ar Lihtenšeinu. Un eh, tā kā tā ir vienošanās, tad jāsaka, protams, krimināla kodeks tas netiek uzskatīts par korupciju, šāda informācijas iegauda. Nu, tagad Nīdermājerkungs. Paldies! Visi šie fakti, ko esam uzzinājuši no Panamas dokumentiem, nedaudz ir saistīti arī ar pagātni, protams, vismaz zināmā mērā, Un um, par to laiku savukārt daudz tiesību akti ir mainīti. Tāpēc mans jautājums, cik lielā mērā šī izmaiņas tiesību aktos situācija ir uzlabojuši? Nu, visi šie naudas atmazgāšanas, apkarošanas instrumenti un citi centieni. Tāpat arī gribu, nu, raudzīties nākotnē. Mēs šobrīd strādājam pie jauniem grozījumiem. Anti, um, SAO standartos par konti informācijas apmaiņu un naudas atmazgāšanu tiem jāstājas spēkā nākamajā gadā. Es gribu vaicāt, cik lielā mērā tas palīdzēs uzlabot uzlabot situāciju, vai tas samazinās šo problēmu tās apmēros? Paldies! Jā, paldies! Paldies! Tagad es gribētu dot vārdu Montoje kungam, kolēģim no Francijas. Lūdzu! Vai jūs sapratāt uh, jautājumu? Vai jūs mani dzirdat? Jā. Labi. par uh, banka, banku un apdrošināšanas uzraugu pilnvarām gribu teikt, ka mūs, mēs varam kontrolēt, vai finanšu institūcija darbinieki veic atbilstošas kontrolas, un ja viņiem nav informācija par reālo labuma guvēju, vai viņiem ir aizdomas par kādiem darījumiem, tad viņiem ir jā informē atbildīgās iestādes. Un kad katreiz tiek grozītas uh, direktīvas un arī šī ceturtā direktīva padara stingrākas prasības, dod lielākas iespējas uzraugiem, līdz ar to uzlabojas sistēmas darbība. Bet kad katru reizi, kad ir kāda vieta, kur likumdošana ļauj kaut ko slēpt vai modificēt, tad, protams, uh, šajā sistēmā vienmēr būs kaut kādas vājās vietas. Mums ir jāuzkrāj pieredze un jācenšas uh, panākt grozījumi, uzlabojumi, kur tas ir iespējams. Uh, Eh, kad ir finanšu uzraugiem pieredze cīņā pret uh, naudas atmazgāšanu. Protams, mēs varam šo, uh, ierobežot šo parādību, bet tā nekad pilnībā neizzudīs. Es neesmu tāds optimists. Paldies. Vēl vai kāds vēlas kaut ko papildināt? Klāskungs, lūdzu likumdošanas arsenāls, protams, ir pastiprināts. Beļģija arī negaidīja šo ceturto direktīvu, lai jau 2010. gadā nosakot šo due diligence attiecībā uz patiesā labuma guvējiem vai uh, naudas līdzekļu izcelsmes norādi, bet no savas pieredzes varu teikt, ja virkne uh, grāmat uh, vēžu e, biroji tiek kontrolēti, tad advokātu birojus neviens neko nekontrolē, un ja es kādreiz lūdzu, lai man sniedz kādus dokumentus, tad to nekad nav, nekad neesmu saņēmis atbildi pat no lieliem advokātu birojiem. Un šeit ir runa ne tikai par likumdošanu, bet arī par to, ka trūkst resursu uh, tiesību, tiesību sargājošām iestādēm likuma normas ir labas, bet mums nav iespējas tās īstenot ne policijai, ne tiesu sistēmai. Un tā ir vienkārši katastrofāla situācija. Paldies. Uh, Naulinkungs, nu jā, protams, likumdošanas grozījumi iet pareizajā virzienā. Mūs varam, protams, uh, Eh, nevaram paredzēt vienmēr nākotni, kāds būs rezultāts. Mēs varam vērtēt tikai pagātni, bet, nu, runājot par situāciju Eiropā, mēs vienmēr uh, esam izmantojuši skaidru definīciju par nodokļu nemaksāšanu un harmonizāciju. Uh, bet, eh, diemžēl, šī atšķirība vienmēr pastāv starp valstīm. Ja būtu šāda uh, standarta pieeja attiecībā arī uz uh, naudas atmazgāšanu, bet, diemžēl, tā tas nav visur tāpat ir arī jāpanāk, lai paš uh, savas naudas atmazgāšana arī tiktu atzīta par kriminālu noziegumu tirgumu. Un to arī varētu Eiropā sakārtot šo jautājumu. Paldies, saka priekšsēdētājs. Tagad Luks Pajē sociāldemokrātu vārdā. Paldies, priekšsēdētāji. Man jautājums Dekostērkungam. Jūs pieminējāt, ka vienmēr ir starpnieki vai atbalstītāji šādās schēmās. Un ka tiek vākta informācija, bet vai jums, kā uh, reāli strādājošam šajā jomā, rodas iespējas, ka ir atšķirības starp dažādām profesijām, kas iesaistīta šai jomā? Viņi, protams, teiks, ka viņi ievēro likumus un neko nezina par šādām darbībām, bet jūs noteikti eh, nu, uz to skatāties citādāk. Tālāk par to, kā notiek reāla sadarbība starp dalību valstīm, starp jums un Eiropas institūcijām, Eiropol, Eirojust, Fisk un tā citām. Tālāk Eiropas likumdošana cīņā pret naudas atmazgāšanu vēl tiks padarīta stingrāka ko vēl mēs varētu mainīt likumdošanā, lai uzlabotu jūsu uh, darbošanās iespējas. Paldies. Tagad vārds Dekosterkungam. Paldies, priekšsēdētāji. Nu, minēšu dažus skaitļus. Mēs runājām par krāpšanos ar nodokļiem un par sadarbību ar citām valstīm. Un uh, FU 2015. gadā mēs tieslietu iestādēm nosūtījām astoņas lietas par uh, smagiem organizētiem uh, krāpšanas gadījumiem uh, attiecībā uz Franciju, trīs Nīderlandei, Singapūrai, Nīderlandei Tālāk par uh, Fra uh, Beļģijas pilsoņiem, kas krāpjas ārzemēs, mums ir viena lieta, ko saņēmām no Luksemburgas. Un vēl vienu lietu no Hongkongas. Nu, tas jums parāda, kāda, kāda ir šie spēku samēri. Nu, šajā jomā mums ir ļoti liels progress vēl jāsasniedz. Ne tikai runājot par sadarbību, var runāt ar kolēģiem no Trakfīn, par uh, šo krāpšanos, nodokļu atmazgāšanu, kad mēs viņam sniedzam informāciju, viņi ar lielu prieku to pieņem, bet ja mēs jautājam par Beļģiem, kuri kaut ko krāpjās, apkrāpja Beļģijas valsti, tad mēs nesaņemam neko pretī, un tad mums būtu šeit jārunā arī par to, kā definējam prioritātes. Vēl viens jautājums, kas varbūt jūs, nu, satricinās, tātad mēs Uh, attīstām sadarbību ar Luksemburgu attiecībā uz uh, krā, viltus krāpšanos ar Luksemburgu, tātad 100 miljoni, kas uh, tika nosūtīts uz Luksemburgu, uzņēmums ir bankrotējis un uh, simtiem cilvēku ir uh, atlaist no darba, un tagad ir pasludināts, eh, ka ir amnestija, un šis cilvēks tagad, nu, it kā grib, eh, nu, paziņot par krāpšanu un saņemt piedošanu, bet patiesībā tas ir bijis viltus bankrots un krāpšana, un nekāda amnestija nepienāks, un mēs sadarbojamies ar Luksemburgu šajā jomā. Tālāk eh, klāstkungs par sadarbību, nu, uh, Eirojust un Eiropol, protams, ir uh, ļoti uh, labi sadarbības instrumenti. Mēs esam parakstījuši vienošanos par kopīgas izmeklēšanas vienības izveidi. Un tā vietā, lai izmantotu smagnējos starptautiskos uh, izmeklēšanas orderus, mēs varam uh, sadarboties daudz ātrāk, ja es no rīta, teiksim, sazinos ar Varšavu un lūdzu veikt kratīšanu, tad to uzreiz var izdarīt. Mēs varam arī izmantot tūku pakalpojumus citās valstīs, lai veiktu izmeklēšanas darbības, nopratināšanas, tā tas mums ir arī sadarbībā ar Maroku un citām valstīm šī parastā juridiskās sadarbības sistēma Eiropā darbojas, bet ir viena valsts, kas nekad neatbild uz šādiem prasībām, bet šī valsts jau no Eiropas trīs arī izstāsies. Tāpat ar mums ir arī ļoti laba sadarbība ar Pakistānu, ar Maskavu. Nu, daudz kas ir jādara vēl. Paldies, nākamais bērns Lūkē, kā ir grupas vārta. Mans jautājums ir Naulina kungam. Jūs uh, tad pieskārāties šiem uh, banku konsultantiem, uh, to lomai bankās un Monsak Fonsekas firmu darbību aprakstījāt, bet varbūt mēs varētu arī runāt ne tikai par sīkām zivīm, bet arī par lielākām. Uh, un eh, tika tātad atbildēja teiks, ka 95 gadījumos šeit ir runa par Luksemburgu un Vācijas banku filiālēm eh, Luksemburgā. Es gribētu zināt, cik tālu jūsu krimināla tiesiskās darbības eh, vēršās arī pret Vācijas banku vadītājiem, kas veido šādas struktūras. Un jautājums arī, cik laiks, cik uh, daudz laika ir jūsu rīcībā un cik ilgs ir, um, cik ātri iestājas noilgums šajās lietās. Un uh, Eh, ir eh, bū, varbūt gadījumi, kad vairs nevar vērsties pret šiem pārkāpējiem, jo ir iestājies noilgums Vācijā vai Luksemburgā. Jā, protams, ir tā, ka mēs vispirms identificējam šos bankas konsultants, kas strādā ar konkrētiem klientiem. Uh, Un, protams, ja kāds strādā ar privātiem klientiem, tad jau tas nav tā, ka banka, bankai ar to nav nekāda sakara, bet šeit ir arī zināma hierarhija bankā, bet tad, protams, vienmēr ir eh, jāpierāda eh, šīs lietas, un tad jau ir grūti. Eh, nu, problēma ir tāda, ka Vācijas bankām ir filiālis ne tikai Luksemburgā, bet arī citur. Bet šīs ir normāls filiālis, kas apkalpo arī privātos klientus. Un, uh, mm, mēs eh, nu, it kā koncentrējamies eh, uz Luksemburgu. Ne jau tādēļ šīs eh, filiāles ir izveidotas Luksemburgā, tās vienmēr tur ir bijušas un darbojušās. Un ja mēs runājam par atbildīgām personām, tad runa ir ne tikai par tām, kas strādā Luksemburgā, bet arī Vācijā un ne tikai par fiziskām personām mēs eh, vēršamies arī pret eh, juridiskām personām. Šobrīd mēs nesaskaramies ar noilguma problēmu. Ja šeit ir runa par eh, sistemātisku atbalstu krāpšanās gadījumos un par īpaši uh, lieliem krāpšanas gadījumiem un ir daudz šādu pārkāpumu un tādēļ šis uh, noilgums mums problēmu šobrīd nesagādā. Maita papakats un lūzēkā. Paldies. Paldies visiem. Paldies priekšādātājiem. Paldies. Ņemam vērā visu jūs ļoti interesanto piedāvāto informāciju. mani vēl stāv visas šīs organizācijas, kas ir snieguši mums informāciju, bet acīm redzot, nu, tā ir informācijas, kas saistīta ar uzņēmumu ienākumu nodokli, tas vēl netika minēts. Jo saraksts ar nodokļu paradīzēm, nu, nav visai tāds iepriecinošs. Mišā kungs jau vaicāja par šiem vidutājiem Viņš vaicāja, ko mēs varam vairāk darīt, lai pieliktu punktu viņu darbībai. Un, kad runājam par mo motus operandi, nu tad viss, ko esam mācījušies šī procesa gaitā, ir svarīgi. Un gribu vaicāt, vai jums ir tāds sajūta, ka naudas atmazgāšanas direktīvā vai visošais ad hoc tiesību aktos un noteikumos ir kaut kas tāds, ko varētu uh, iestrādāt, līdzīgi kā tas attiecās uz terorismu un avio sabiedrībā, respektīvi, ka kaut kas tīri matemātiski tiek darīts, lai meklētu kļūdas un rastu veidus, kā apturēt šos cilvēkus. Taču noteikti kaut ko līdzīgu varam darīt arī banku sistēmā. Labprāt saņemt no jums informāciju, mēs taču neesam eksperti. Un Spānijā Tas, kas norisinās Spānijā šobrīd, nav pārāk daudz, un cilvēkiem liekas, ka šāda veida pasākumi notiek nesodīti. Mēs nedrīkstam tā to pieļaut, mēs nedrīkstam arī paši kļūdīties. Jūs sakāt, lūk, mēs ejam it kā pareizajā virzienā, bet pietrūkst atbilstīgo līdzekļu. Un tā tad, man to iekungs varbūt pirmais vēlas atbildēt uz šo jautājumu. Nē, nē, labi, vispirms tad ar Beļģiju sāksim. jautājums par fiskālo regulējumu, tas Beļģijā ir ļoti labi pazīstams. Un tas ir aktuāls, nu, lūk, jau ceturtā reize, kad tas notiek. Pirmajā reizē tā nu bija kā bija, otrā reizē nodokļu amnestija, tas bija kaut kas vēl kaut kas pilnīgi cits, bet, nu, tas ir sarežģīts jautājums. Tā visa rezultātā, nu, pretētam, kā varētu šķist, tas nenozīmē, ka mēs neko nevaram darīt. Es jau teicu, mēs varam liet gaismu pār šīm nodokļu atmazgāšanas pasākumiem, pār bankām, kas rīkojas krāpnieciski. Un trešajā uh, amnestijas laikā, to mēs tieši arī tā konstatējam. Nu, parasti tas notiek vai nu tad ar valdības lēmumu, Bet pie atsevišķām lietām mēs tomēr varam e, strādāt, jo šāda veida pasākumi netiek izmantoti, lai vēl vairāk pieļautu atmazgāt naudu noziedzīgajām struktūrām. Nu, zinām, maržā šeit pastāv. Nu, un atsevišķos gadījumos tas varbūt pat pozitīvi, vai kāds vēl vērs ko plašāk pastāstīt par to. Piemetināt, nē? Nolin kungs. Nu, es uh, īsi atbildēšu par šo konsultantu problemātiku. Nu, mēs patiesībā neko daudz vairāk nevarētu darīt attiecībā uz konsultantiem, bet mēs varētu uh, vairāk uh, darīt, lai izveidotu mehānismus, kas paredz obligātu informācijas sniegšanu vai pārbaudīt, teiksim, lielus uzņēmumus un uh, pieprasīt, lai tie sniedz informāciju, jo viņiem tāda ir pieejama. Tas būtu liederīgs pasākums. Un tāpēc Pat ir jādomā arī par to, ko kolēģi pieminēja par īpašiem uh, likumdošanas pasākumiem, kas būtu tiešām jārealizē. Un šī realizēšana prasa lielu naudu un daudz laika. Tas ir dārgi. Paldies. Neviens vairāk nevēlas uzstāties. Tad uh, tagad vārds. Nē. Jā, Montoja kungs tomēr ir gatavs atbildēt uz uzdoto jautājumu. Jā, Es tikai gribēju teikt, ka nevaru spriest par nodokļu amnestiju, jo mēs kā uzrāk to ņemam vērā, bet tas neietilpst mūsu kompetencē. Mēs atkal konstatējām vēl reiz, ka tiesas vara notiesāt arī starpniekus, padomniekus, advokātus Bet mums ir jānodrošina, lai banka dara savu darbu, lai deklarē šādus aizdomīgus darījumus. Tā ir specifiska joma. Un, eh, lai panāktu progresu, mums ir jānodrošina, lai Eiropas Savienībā vienas grupas kontrole būtu iespējama pāri robežām, lai noteiktu pilnīga nekavēta sadarbība. Un tādēļ šī ceturtā direktīva varētu uzlabot sadarbību, padarot to sistemātisku un obligātu un atzīstot, ka mātes, bankas mātes uzņēmuma uzraugam ir pienākums tikties ar citiem uzraugiem un tiem ir pienākums sadarboties ar šo uzraudzītāju. Es esmu atbildīgs par banku un apdrošināšanas grupām, un tie ir daudz nacionāli uzņēmumi. Tagad vārds Fabio Demāzija. Ja, meine <clears throat> Fragen äh, richten sich an Herrn. Mani jautājumi ir vērsti Nālinga kungam. Es uh, zinu, ka izmeklētāji nelabprāt komentē spēkā esošo likumdošanu, bet tagad tiek pārstrādāta uh, direktīva par uh, naudas atmazgāšanas apkarošanu, un tagad joprojām pastāv šīs vājās vietas par uh, tādiem nu, fiktīviem direktoriem, ko var izmantot, un es gribētu zināt, kādēļ nevar veikt uh, Uh, izmeklēšanu pret uh, šādiem uzņēmumiem, vai jūsuprāt uh, ir šie caurumi radīti likumdošanā speciāli, un tāpat tas, ka nav jādeklarē paskastīšu firmas ārpus Eiropas Savienības, nu viss šī problemātiska ir jārisina. Atbilde es baidos, ka mūsu pretinieki vienmēr būs eh, ļoti radoši un atkal atradīs kaut kādus caurumus likumdošanā, ko varēs izmantot. Protams, mēs nevaram eh, visu tikai eh, nu, sakārtot, mēs varam ierobežot šo noziedznieku darbības iespējas. Mums ir jāpieņem tādas eh, normas, ka eh, šie uzņēmumi darbojas pietiekami ilgspējīgi un respektē normas. Tagad vārds Evai Žolī zaļo vārdā. Paldies, priekšsēdētāji. Nu, gribu sākumā teikt, ka Panamas dokumenti un tas, ka Uh, neregulētās bankas tik plaši izmanto uh, šādas iespējas, liecina uh, par to, ka pašreizējā sistēma nedarbojas, izmeklētāji arī nevar uzsākt izmeklēšanu un vērsties pret vainīgajiem. Gribu uzdot jautājumu Montāņiekungam. Mon kādas ir priekšrocības veikt kopīgu prudenciālo uzraudzību attiecībā uz bankām un apdrošināšanas uzņēmumiem, uh, domājot gan par prudenciāliem riskiem, gan par uh, krāpšanas apkarošanu, vai šīs pilnvars nav pārāk plašas, un domājot par societē ģenerāli un, uh, un parībā BNP Parībā cik eh, daudz ir eh, šie, šiem, šīm bankām šādu offshore filiāļu, kaut gan 99% gadījumu šīs filiāles offshoros tiek uzmantotas noziedzīgos nolūkos. Tagad vārds uh, Montaņai kungam. Nu, kādas ir priekšrocības apvienot šīs pilnvaras, lai nodrošinātu finanšu institūcijas finansiālo drošību, un otrs puses prasīt, lai tiek respektēts Francijas normas attiecībā pret naudas atmazgāšanu. Nu, tikpat labi varētu jautāt, vai mēs saprotam, kāda ir o, firmas struktūra, kā ir organizēta šīs bankas darbība. Protams, mūsu uh, pilnvaru loks ir ļoti plašs. Un mēs eh, varam, protams, kontrolēt izlases veidā uzņēmumus, bet mēs nevaram katru gadu pilnībā uz vietas kontrolēt visus uzņēmumus. Nu, mēs izmantojam tos līdzekļus, kas ir mūsu rīcībā. Uh, Tālāk par uh, offshore filiāļu veidošanu ārzemēs. Tas nav aizliegts, tas nav nelegāli. Vienīgais veids, kā mēs varam vērsties pret bankām, e, to mēs varam darīt tad, ja līdzekļi no uh, Francijas ir pārskaitīti uh, ne neievērojot spēkā esošo likumdošanu, vai arī šajās filiālēs ir īstenotas darbības, kas ir pretrunā ar vietējām tiesību normām vai starptautiskām tiesību normām. To ir grūti pierādīt, jo mēs neesam tiesību sargājoši institūcija. Un uh, ar valstīs. Mēs varam tikai sadarboties ar vietējām iestādēm. Mēs nevaram pat apmeklēt uz vietas šīs filiāles, jo nespējām par to eh, vienoties ar vietējām iestādēm. Mēs nevaram pat izmeklēt, kādas uh, eh, klientus apkalpo šīs uh, eh, filiāles. Mēs uh, vienkārši nesaņemam informāciju no šīm iestādēm. Nu, mēs būtībā neko nevaram noskaidrot, mēs varam it kā turisti tur doties. Tālāk par uh, Francijas likumu pārkāpšanas gadījumu konstatēšanu. Nu, mums ir jāapkopo pierādījumi, kuru bieži vien mums trūkst, jo mēs nevaram veikt izmeklēšanu iesaistītajās valstīs uz vietām. Paldies, vēl divi runātāji man ir sarakstā. Frau Ramona Tonks un Analīze Dots. Un vēl beigās Anā Gomešai 20 sekundes. Runāšu pavisam īsi, pavisam konkrēts jautājums visiem trim runātājiem. Bet varbūt, nu, tam, kas zina atbildi, ko jūs domājat par pašreizējo. Jo politiskam riskam pakļautas personas definīcija, tā, ka tas, tā kā tā tiek iekļaut um, naudas atmaskāšanas direktīvā, jūs domājat, ka tā ir par šauru, par plašu, ja varbūt tieši riktīgi? Ļoti labs jautājums, kurš tad sāks atbildēt? Nu, es nedomāju, ka mums kaut kas šai definīcijai būtu jāpievieno, bet tas, kā pašlaik gan trūkst, ir plaša datubāze ar visiem tiem vārdiem no visas pasaules, kas būtu pakļaujami šai definīcijai. Ja mēs par manu valstu runājam, tad ir diezgan viegli saprast, kas ir kas, bet tikko mēs ejam pāri robežam, tad, protams, problēma ir daudz lielāka, tīpaši finanšu iestādēm. Un es domāju, ka šeit Eiropas komisijai vajadzētu nākt klajā ar iniciatīvu, lai precizētu vai piedāvātu precīzi instrumentu, kas ļautu tad interesētām pusēm šo informāciju piedāvāt klēskungs. Nē, jūs nevēlaties teikt neko labi. Nolīna kungs arī dzennē. Montoņē kungs. Montaņē kungs, jums kas sasies. Nu, tā ir ļoti plaša definīcija. Lai mēs varētu vienmēr pārba veikt pārbaudas darbus, tas nav vienkārši, jums nav atsautas bāzes. Uh, Tas nozīmē, ka mums ir jās, jāmeklē tas viss pēc kaut kādiem kritērijiem, tajā brīdī, kad veicam izmeklēšanu, nu vienalga mums ir. Jā, visplašākā veidā jāmeklē cilvēki, kas tad varētu atbilst šai definīcijai. Tā ir tikus paplašināta, varbūt varētu būt pat pārāk plaša šobrīd, jo tiesību eh, likumdējiem vienmēr ir grūtības nodrošināt šādos gadījumos efektivitāti, jo tā grupa uh, Nu, šajā gadījumā ietver arī radiniekus, līdz ar to tas var būt tāds ļoti plašs apjoms. Nu, vispirms tad jāskatās, kā būs iespējams šo definīciju īstenot. Paldies, un pēdējais jautājuma rauns. Vispirms analīze daudz, paldies. Es atvainojos, ka nebija zālē iepriekš, es biju augšstāvā, mm, sekoju līdzi šiem jautājumiem, bet gribēju paturpināt jautājumus, kas tika uzdot par Eiropas koordināciju, uzdodot pavisam konkrēti jautājumu. Daži no jums ierosināja, ka mums vajadzētu izveidot Eiropas finanšu izmeklēšanas dienas, kas tad ļautu darbu palīdzēt veikt. Cita teica, ka mums vajadzētu kaut kādas konkrētas struktūras dalību valstīs. Tāpat arī jautājums par resursiem. Mēs nevēlamies, lai būtu informācijas pārblīvēšana, bet varbūt ir vērts izmantot kaut kādu kopēju inf Eiropas infrastruktūru šādai informācijas apmaiņam, piemēram, attiecībā uz šādām aizdomīgām fondu darbībām, bet otrām kārtām arī par oficiāliem īpašniekiem. Vai es domāju, ka pašais pieejamais ir pietiekams? Ne, varbūt tur vajadzētu ieslēgt arī trasta fondus, un vai tam vajadzētu būt visai Eiropas vai katrai Eiropas dalībvalstī atsevišķi, tā, tā kā tas ir šobrīd. Uh, Paldies, kurš vērt vēlas atbildēt uz šo jautājumu, de Kosturkungs. Pavisam īsi. Es domāju, ka tā sauktais Eiropas FIU varētu būt pievilcīgs variants, ja runājam par to, ka varētu izveidot tādu kopēju analīzes spē, spēku struktūru. Un tas pilnīgi noteikti šobrīd ir vajadzīgs. Nu, līdzīgi kā Eirojust. Vienkārši eiro jūs cerīja palīdz apsēdināt cilvēkus pie galda, īstenot diskusijas un izstrādāt stratēģiju. Tas pats attiektos uz FIU. Es nedomāju, ka mums ir vajadzīgi kaut kāds tāds kā ol, papildus Olafs vai kaut kas lielāks par Olafu. Nē, bet kaut kas pilnīgi noteikti ir jāveido. Nu, ļaujiet man dot kaut vai vienu piemēru. Jūnijā pieņēmām lēmumu kopā ar Franciju paturot prātā, ka 2016 gadā mums jāstrādā kopā, jo, nu, terorisma jomā kaut kas varētu norisināties. Tātad mēs nolēmām, nu, 24 stundu dienā veikt dežūru visu nedēļu. Nu, nekas nenotika šajā mēnesī. Francija šo jautājumu pieminēja Egmont grupā. Nekāda atbildi netika saņemta par sadarbību. Mēs vienkārši domājam, nu varbūt tā varētu tā preemptīvi kaut ko panākt, tā lai mēs varētu tad vajadzības gadījumā tūlīt pat rēģēt uz kaut kādām situācijām. Bet, nu, diemžēl, nu, visi tie briesmīgie notikumi bija pēc tam, bet, nu, mēs tajā brīdī bijām gatavi, tātad pie kaut kā tāda varētu strādāt. Es neesmu pārliecināts, ka Eiropas parlaments varēs kaut ko tādu izkarot, bet varbūt var mēģināt mainīt tādu domu gājienu cilvēkos, mainīt šo mentalitāti cilvēkos. Tas ir galvenais. Paldies. Liels paldies, saka priekšsādātājs Montajē kungs, vai jūs vēlaties kaut ko no savas puses vēl arī pastāstīt mums? No, papatik. Nē, nē, īpaši ne tomēr. Ļoti labi. Nu, tad tādā gadījumā vēl šie 20 sekundžu jautājums no Annas Gomešas. Klēs Prokrokungs. Par kļūdām, kas tika pieļautas. Nu, piemēram, šī definīcija un šis čet, šī ceturtā atmazgāšanas līdzekļu direktīva, ka tā ļauj mums vērsties pat uzņēmumu direktoriem, bet nevis gala lietotājiem, gala saņēmējiem. Ne tas, kas man īpaši bažas rada, ir tas, kas šis saraksts ar mm, nodokļu paradīzēm. Tas ir mm, jautājums. Un kad šīs finanšu grupas uh, lika priekšā sarakstu ar valstīm, tad, nu, redzam, ka gadiem ejot, atsevišķas valsts no tā ir izņemts. Nu, piemēram, es zinu, ka mana valsts Monako tika izņemta no saraksta. Nu, faktiski Monako šobrīd līdzekļus var pelnīt, tad, ja tu jūs viesnīcā pa koncertu strādājat drīzāk. Dank. Äh, Lielas paldies. Ne vēl kāds jautājums. Zekosta kungs, gribēju te vēl pieminēt kaut ko atbildēju. Ir viena valsts, kur šajos sarakstos vēl te meklēju, un tāpēc, nu, esmu šeit Eiropas parlamentā un uzdošu jums šo jautājumu. Kāpēc Delavēra štats nav šeit? Kāpēc es to neieraukšu sarakstā? Jā, vēl uh, äh, tas äh, ir aina der. Delavera radīja patiesībā šo mozaku Fonseca, un tas ir viens no tiem caurumiem, ko mēs tik sen meklējam. Nu, uh, ASV eh, būtībā advokāti darbojas vēl labāk savā valstī nekā panamieši. Tagad es vēlos pateikties eh, mūsu četriem viesiem. Mums mēs saņēmām ļoti būtisku informāciju, interesantu iespaidu. Es pateicos arī kolēģiem par to, ka viņi bija tik disciplināti šajā otrajā daļā. Vai Gribu vēl piebilst, ka trešdien 11. Uh, uh, profesors Jozefs Štiglits, uh, Nodebeļa mm, uh, prēmijas laureāts ekonomikā būs mūsu viesis. Mums ir pusotra stunda laika. Ceru, ka jūs aktīvi piedalīsieties šajā uzklausīšanā. Tālāk 7. decembrī uh, Moskovīšī kungs un Maltas un Slovākijas prezidentūru pārstāvji tiks uzklausīti un nākamgad veiksim turpmākās izmeklēšanas darbības. Paldies, līdz ar to sēdzu sēdi, pateicos tūkiem un patīkam vakaru visiem novēl. Pārvilkam vienu minūti.